much. Please, can you take a seat? There's still some of the advisors at the back of the room. Thank you very much. Um, we've had a very um, busy morning. Mums bija ļoti piepildīta darba kārtība šorīt jau. Tagad ar prieku sveicu atgriežamies šeit iekšējā tirgus komitejā komisijas priekšsēdētāja vietnieku Andru Sansipu Viņš ir labs mūsu draugs. Paldies, ka ieradāties šeit. Eh, un bijāt arī mūsu darba grupā pagājušā nedēļā. Jūsu informācijai parasti ceturtdienas pēcpusdienās neviens no mums nav, tā kā jūs redzat, esat jau lielu interesantu pulku piesaistījuši. Es zinu, ka daudziem ir jādodas prom, lai paspētu uz lidostu Tā kā ķeramies uzreiz pie darba, kas ir noticis kopš eh, mūsu iepriekšējās tikšanās reizes, ir eh, vairāks eh, tādi ieskati gūti tajā, kas jums varētu būt nākotnē sakāms un darāms digitālā vienotā tirgus jautājumā. Un tad došu vārdu komisāram un pēc tam laiks jautājumiem.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 Okay. Okay. Every time you speak, you're on, it's more new things. So this is. Katru reizi, kad dzirdam jūs runājam, mēs nu, kaut ko jaunu uzzinām. Tā kā lūdzu vārds jums tagad. Paldies, godātā priekšsarētājs kundze, dāmas un kungi, man prieks būt atkal šeit kopā ar jums šodien. Savu pilnvaru termiņu sākumā es sacīju, ka saglabāšu ciešas kontakts ar Eiropas parlamentu. Uh, Un tāpēc man ir svarīgi prezentēt jums prioritātes digitālā vienotā tirgus jautājumos, pirms kolēģija pieņem stratēģiju pēc dažām nedēļām. Mūsu vīzijas centrā ir cilvēki. Eiropieši vēlas lielāku izvēli, konkurētspējīgākas cenas, un vienotajam tirgum to būtu jāspēj nodrošināt. Digitālajā vienotajā tirgu koncentrēšanās notiek arī uz uzņēmumiem. Tur, kur tie vienalga, vai tie ir strauji augoši jauni, tikko izveidot uzņēmumu vai jau sevi pierādījuši. Tāpat ir jāspēj izmantot priekšrocības, ko dod lielais 500 miljonu klientu tirgus. Mūsu stratēģija balstīsies uz trim politiskiem pilāriem kas ir izveidoti, lai izmantotu digitālās ekonomikas potenciālu un izveidotu digitālo nākotni Eiropai. Lai pārvērstu šo vīziju realitātē, ir nepieciešama atvērta vide. Ir nepieciešams arī likvidēt vairāk šķēršus tirgu. Nedrīkst būt liekta piekļuve e, tīmekļa vietnē, balstoties uz e, personas geogrāfisku atrašanās vietu. Daudz ietaupījums var eh, gūt kaut vai tikai šķēršļus likvidējot, piemēram, pārobežu paciņu piegādi, kas šobrīd sagādā liels galvas sāpes tiem, kas iepērks internetā, un šis apstākļus kavē arī e-komercijas izaugsmē Eiropā. Vai, piemēram, eh, nepamatoto geogrāfisko bloķēšanu, par kur esat noteikti dzirdējuši arī iepriekš. Nav pieļaujams, ka cilvēkiem netiek ļauta piekļuve eh, tīmekļa vietēm tikai tāpēc, ka viņi atrodas citā Eiropas Savienības dalību valstī. Šāda prakse ir ne tikai šķērslis tirzniecībai, bet arī pret Eiropas vienotā tirgus principiem. Patērētājiem ir iespējams ietaupīt 11,7 miljārdus eiro gadā, ja viņi varētu izvēlēties no pēcēm un pakalpojumiem visās Eiropas Savienības dalību valstīs, tad, kad viņi iepērks internetā. Daudzi no šiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras cilvēki un arī uzņēmumi, ir radušies fragmentētu tirgu un atšķirīgu nacionālu noteikumu rezultātā, kāda pastāv 28 dalību valstīs noteikumi iepirkumiem internetā un digitālajiem produktiem ir labs piemērs attiecībā uz patērētāju tiesībām. Šeit ir garš saraksts, no kur varētu izvēlēties. Eiropas Savienība nacionālās autortiesības sistēmas, piemēram, ir ļoti atšķirīgas. Un tur ir dažādi izņēmumi. Un šie izņēmumi ir atšķirīgi dalību valstīs. Tas kavē Eiropas konkurētspēju. Tas ne, ne, nedod pārliecību investoriem, bet Eiropai šobrīd ir nepieciešams lielāks investīcijas digitālajā vidū. Mums ir nepieciešama arī nopietna pamatīga infrastruktūra, lai tas viss darbotos. Tāpat arī e, tiesības, uz kurām balstās e, regulēt, regulējušā vide. pie, piemēram, atšķirības, kas neļauj mums izmantot eh, pilnībā priekšrocības, ko dotu visai Eiropas telekomunikāciju tirgus. Šie jautājumi, kas saistīti ar telekomunikāciju un eh, interneta platformām, ir ļoti svarīgi. Ir jāveicina inovācijas un investīcijas šajā jomā un jānodrošina, ka visiem ir piekļuve augsta ātrumā platjoslas internets tīkliem. Uh, Dāmas un kungi, man ir skaidrs, ka mēs nevaram īsti virzīties uz priekšu, sasniedzot patiesu vienoto tirgu, neizdarot eh, vispirms izmaiņas tirgus noteikumos un neizveidojot nepieciešamo digitālo infrastruktūru. Tomēr mūsu stratēģija skatās tālāk. Mēs skatāmies uz Eiropas digitālo nākotni. Mūsu mērķis ir sagatavoties jaunai izaugsmai, kamēr pasaule virz uz priekšu tādās jomās kā mākoņu skaitļošanā, lietu internetā un lielo datu jautājumā. Mēs veidojam nopietnu pamatni izaugsmē nākotnē, lai Eiropa varētu pilnībā izmantot digitālās ekonomikas priekšrocības, kur dati kļūst aizvien svarīgāki un cilvēkiem ir prasmes, kas ir nepieciešams, lai iegūtu jaunas darba vietas un uzticēšanās tad, kad viņi internetā e, mēģina kaut ko darīt. Padomājiet par iespējām, ko dod automatizācija, ilgspējīga un tīri ražošanas procesi, pārstrādes tehnoloģijas pilnībā ražošanas procesos iestrādāt IKT būs ļoti nepieciešama, lai mēs saglabātu savu rūpniecisko bāzi Eiropā. Bet līdz šim Eiropas Savienības eh, biznesa digitalizācija ir notikusi ļoti lēni. Ir nepieciešams pātrināt šos procesus. Standartus un savstarpējā izmantojamība ir ļoti svarīgi eh, Eiropai. It īpaši e pakalpojumu veicināšanā un iekļaujošākas e sabiedrības veidošanā. Nav nekāda iemesla šobrīd, kāpēc publiskie pakalpojumi nebūtu pieejami internetā. Tie varētu kļūt ātrāki, ērtāk izmantojami un arī ietaupītu nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc publiskajiem pakalpojumiem ir svarīga vieta digitālajā vienotā tirgus stratēģijā. Piemērs. Ja mēs varētu visā Eiropas Savienības līmenī īstenot eh, kopīgos principus, kas var ļaut iet, ietaupīt 5 miljārdiem eiro. Kāpēc cilvēkiem atkal un atkal un atkal eh, jāiesniedz viena un tā pati informācija dažādiem departamentiem vai pat vienam un tā pašam? departamentam. Dāmas un kungi, digitālā vienotā tirgus stratēģija aptver daudzas jomas, jo galu galā digitālā joma izsniedzas visos mūsu dzīves aspektos. Digitālā vienotā tirgus stratēģija būtu jāskata arī kā iespēja tuvākajiem gadiem nākotnē. Mūsu darbs kopā sāksies 6. maijā. Esmu tagad gatavs uzklausīt jūsu jautājumus un atbildēt uz tiem. Paldies! Oh, um, so the... Pirms mēs sākam ar jautājumiem, vēlos sveikt šeit zālē studentus no starptautiskās jauniešu apmaiņas programmas Itālijā, Polijā, Slovākijā un Horvātijā. Esat sveicināti! Mums ir nepieciešama vairāk jauniešu apmaiņas programma, jāiesaist vairāk jauniešu politikā. Jūs ieradāties eh, pareizākajā brīdī. Uh, Šobrīd komisijas vicepriekšsēdētājs eh, Ansips eh, stāsta parlamenta deputātiem par digitālo vienoto tirgu, kur eh, ir centieni panākt, lai Eiropa atbilstu prasībām digitālajā laikmetā. Un tā kā jūs jau digitāli komunicējat jau kopš ierašanās zālē ar saviem draugiem mājās, tad šī ir tāda veida viedokļa apmaiņa, kur mēs varam atbildēt uz uh, vairākiem jautājumiem pirms komisija nāk klajā ar oficiālu priekšlikumu. Tagad grupēšu jautātājus par trim. Pirmie trīs ir šādi. Gebhārde, Kallasa un Hosija. Evelīna. Pirmā. Paldies, priekšsarētāji, paldies, komisārkungs. Es pagaidīšu, kamēr jūs uzliksiet austiņas. priekšsēdētāji, mūsu viesiem painformēšu, uzliekot austiņas, jūs atradēsiet eh, attiecīgās valodas kanālu, kur pārslēdzot to varēsiet izvēlēsieties savu, sev nepieciešamo valodu. Gebhards kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, paldies, ka sniedzāt īsu priekšstatu šodien tajā, kas mums sagaidāms nākotnē Manuprāt, jūs izteicāt vairākas svarīgas piezīmes, kas mums arī Eiropas parlamentā ir liekas ļoti svarīgs. Pirmkārt, jau daudzie šķēršļi, kas pastāv vienotajā tirgu un neļauj mums izmantot tās priekšrocības, kas mums ir, pateicoties digitālam vienotajam tirgum, un ka to varētu izmantot gan uzņēmumi, gan patērētāji. Otrs iemesls, kāpēc tas viss nedarbojas varbūt tik labi, ir tas, ka pietrūkst uzticēšanās. Iedzīvotāji neuzticās šim vienotajam tirgumu, jo noteikumi dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi un nav īsti tādas pārskatāmības pār to visu. Un pēc, tāpēc vēlos jautāt, pēc kādiem principiem tad nākotnē regulēsim šo vienoto tirgu? Jūs jau zināt, ka mums ir uh, tradīcijas likumdošanā Eiropā, harmonizējot lietas, cik tas ir iespējams, un ar patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu esam centušies panākt pilnu harmonizāciju. Un, manuprāt, tas ir arī pareizais veids, kā to darīt, jo tas gan uzņēmējiem, gan patērētājiem sniedz pietiekamu pamatu vienot spēles noteikumus. Mans jautājums ir šāds, vai jūs tiešām vēlaties mainīt šo situāciju, jo es atceros jūsu runu 26. novembrī plenārsēdē, kur jūs sacījāt, ka izcelsmes valsts princips ir kā pamats patērētāju tiesību aizsardzību, tā skaitā tirzniecība internetā. Nu, ja, ja tas tiešām tā ir, ka jūs vēlaties to mainīt, tad mēs nevarēsim piekrist mūsu grupā. Uh, jo pirmkārt izcelsmes zemes princips e, nozīmē, ka paliek spēkā 28 atšķirīgi principi, kurus izmanto uzņēmumi, bet e, tādējādi tiek apšaubīts arī pirmajā punktā sacītais, kā patērētāja tiesību aizsardzība ir pats svarīgākais šajās. Tātad e, balstoties uz to valsti, kur ir augstākais aizsardzības princips. Un tad es vēlos no jums noskaidrot, kuru ceļu tad jūs vēlaties iet. Un paldies par to, ka domājāt par šo ideju un vēlaties virzīties pat uz šo harmonizācijas ceļu, jo tikai šādā veidā mēs Eiropas līmenī panāksim kopīgas uh, noteikums un varēsim tādējādi nojaukt arī šķēršus, kas tur pastāv. Nepacitīgi gaidu jūsu atbildes. Paldies! Paldies, Kaja Kalas! Paldies! Man ir uh, liela vēlme uzdot jautājumu igauņu valodā. Darīšu to angļu valodā, lai vieglāka būtu mūsu saziņa. Mūsdienās eh, līnijas, kas nodala digitālo eh, pasauli no pārējās, eh, sāk saplūst un izzust. Nav vairs skaidrs, kurā brīdī šī ir e, interneta digitālai pakalpojumi, kurā brīdī nē. Tad to digitālais vienotais e, tirgus nav tikai e, par digitālo aspektu, bet skar visas tautsāniecības jomas. Man ir ļoti daudz jautājumu, bet es uzdošu tikai dažus. Jūs pieminējāt e-pārvaldi un arī to, cik daudz eh, un cik lielā mērā Eiropas Savienība atpaliek šajā jomā. Mans jautājums ir šāds. Vai ir kaut kas eh, konkrēts plānots īstermiņā, lai būtu kaut kas parādāms, eh, kā rezultāts, ka e-pārvaldība Eiropas Savienībā darbotos? Un otrs jautājums ir par internetu platformām paskroties uz internetā notiekošo, tad eh, internet platformas ir tās, kas rada darba vietas un izaugsmi. Kaut arī mēs redzam arī pēc diskusijām šeit, ka svarīgi arī regulēt eh, šīs interneta platformas, lai būtu vienādi spēles noteikumi ar telekomunikāciju uzņēmumiem. Jautājums tad ir šāds. Kā nodrošināt ka šāds regulējums e, ne, nerada šķēršus inovācijai, ko šādas internetu platformas var radīt. Trešais jautājums par normatīvās vides uzlabošanu inovatīviem uzņēmumiem, it īpaši jaundibinātiem uzņēmumiem. vai tas tiks atstāts vienotai tirgus stratēģijai, jeb arī digitālā tirgus stratēģijā būs kaut kas jaundibinātiem uzņēmumiem. Paldies! Merci, eh, merci. Paldies, eh, eh, komisār kungs, kas pie mums ieradies. Un es gribētu turpināt Evelīnas teikto par patērētāju aizsardzību. Tiešām ir daudz cerību saistīti ar šo darbu un daudz jautājumu. Un uh, tātad tiešām mēs gaidām, kāds risinājums tiks izvēlēts un uh, kā vairāk harmonizēt uh, šo jomu, nevis saglabāt šo izcelsmes valsts principu. Mums ir jāaizsargā tā vājākā puse šajā uh, līgumā, ne jau pārdevēju, bet drīzāk pircēju, un tādēļ šis jautājums ir jāpastiprina. Tāpat gribēju jums jautāt par, par e-pārvaldību, tīpaši saistībā ar uzņēmumiem ir uh, veikti um, apsveicami pasākumi, vienas pieturas aģentūra, pakalpojumu direktīvā tāpat attiecībā uz um, kvalifikācijas atzīšanu. Tas nozīmē, ka uzņēmumi var visas šīs formalitātes gan attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu un citiem jautājumiem kārtot pārobežu režīmā, bet uh, šobrīd uh, Um, ne visas dalību valstis visu ir īstenojušas un ko komisija ir paredzējusi darīt, lai uh, šīs formalitātes varētu kārtot tiešsaistē visās valstīs vienādā pakāpē. Un uh, tāpat kā vēl vairāk izvērš šo uh, instrumentu izmantošanu, kas ir ļoti būtiski Eiropas Savienībām. Jā, man tagad ir vēl garāks runātājs saraksts. Uh, es nolasīšu to pirms uh, došu iespēju atbildēt viceprezidentu kungam. Dan Dalton, Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Okay. Christos Aldemosa. Anybody else? Yes, Rosa. <laughs> Sorry. And I, I, I really apologize again. I nu, es atvainojos, jā, man grūti saskatīt visus deputātus, jo zāles forma ir tāda nepierasti apaļa. Nu, jā, lūdzu, tagad komisāra kungs vārds jums. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms par patērētāju tiesībām kad es runāju par izcelsmes valsts principu un par izmaiņām, ko mēs ieviesām šajā svarīgajā slavenajā direktīvā. Jā, tas, tad mēs domājam par patērētāju aizsardzību, bet kā es pieminēju tāpat PVN Un šeit ir uh, pārēja no izcelsmes valsts principu uz uh, mērķa valsts principu. Mūsu uzņēmējiem Eiropas Savienības tirgus fragmentācija ir galvenais šķērslis. Un arī patērētājs sūdzas par 28 28 likumdošanas sistēmām patērētāja aizsardzības jomā tāpat nevienmēr ir iespējams iegādāties preces, jo pakalpojums sniedzējs vienkārši kādā konkrētā valstī savus preces nepārdod. Un jautājums, kā aizsargāt šos patērētājus un arī kā iedrošināt šos uzņēmumus uzņēmējus. Runājot par digitālo saturu, mēs vēlētos uh, tādu pilnībā harmonizētu regulējumu, jo šī joma Eiropas Savienībā nav nemaz harmonizēta, nav nekādu tiesību aktu Eiropas uh, Savienības līmenī, ne arī uh, nacionālā līmenī. We are buying or selling online, we would like. Uh, tā materiālām lietām, ko pārdod tiešsaistē, mēs vēlētos izstrādāt tādu kā standarts līgumu. Uh, nu, mums neizdevās ieviest Eiropas Savienības kopīgo tirzniecības noteikumus vai tirzniecības uh, komats tiesības tas neizdevās, mēs vēlamies uh, tomēr rast kādu risinājumu, kā uh, atvieglot pārobežu tirzniecību, lai uzņēmumi varētu vieglāk pārdot savus izstrādājumus pāri robežām. Tālāk par e-pārvaldību, kā iekalas uzdev šo jautājumu. Tagad mums ir daudzi ļoti pozitīvi piemēri praktiski visās Eiropas Savienības dalību valstīs pastāv e-pārvaldība. Bet uh, problēma ir tāda, ka šos pozitīvos piemērus, nu, šos pakalpojumus nav iespējams izmantot pārobežu režīmā, jo nav sadarbspēju šajos jautājumos, un tādēļ mēs vēlētos šo situāciju labot tas ir paredzēts digitālā vien, vienotā tirgus stratēģijā. Tagad uh, ir jādas direktīva par eh, digitālās identitātes starpstarpējo atzīšanu, un šī jādas eh, direktīva uh, kad tā būs pilnībā īstenota, cerams, mums nodrošinās Eh, piekļuvi eh, e-pārvaldības pakalpojumiem arī pārobežu režīmā. Bet eh, darāmā vēl ir daudz, un šis uzdevums nav it nemaz viegli paveicams. Tālāk par tiešsaistes platformām. Tām ir prognozējama ļoti gaiša nākotne arī par uh, kopu izmantošanas platformām, tas ir sakāms. Tad cilvēkiem patīk šīs um, tiešsaistes platformas, tā ir, uh, tās nodrošina efektivitāti. Es šeit runāju ne tikai par pārlūk programmām, bet arī, teiksim, par taksometru pakalpojumu piedāvājumiem. Es šeit nesaukšu nevienu uzņēmumu vārdā, tikai viena komisāre, Margareta Vesthāga, drīkst uh, runāt par šīm uh, lietām konkrēti, pārējie drīkst runāt tikai par politiku kā tādu. Anglijas centrālās bankas pārvaldnieks ir norādījis, ka arī banku sektorā ir izveidojusies Uber tipa. Uber taipa situācijas. Nevienu uzņēmumu nesauc vārdā, es runāju par Uber tipa situāciju. Nu, un es tikai atsaucos tātad uz šo pārvaldnieku. Bankas zaudē viss ienesīgākos pakāpojumu sektorus par labu šīm tiešsaistes platformām. Visi pakāpojumu sniedzēji viņiem ir pienākums ievērot spēkā esošos noteikumus, un tos nevar, nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Tomēr mums ir jāatbalsta šīs platformas, jo tās vairumā gadījumu darbojas ļoti efektīvi un sniedz labus kvalitātes pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. Bet ir saņēmts arī daudz sūdzību par šīm platformām un arī pārlūk programmām, piemēram. Un kā jau es to esmu vairāk kārt norādījis, nu, Eh, ja kādam uzņēmumam ir dominējoša vai monopola pozīcija, nu tas var gadīties, bet nevienam nav tiesības izmantot šīs dominējošās pozīcijas sautīgās interesēs. Un uh, Eh, ja mēs eh, saņem sūdzības par ļaunprātīgu izmantošanu, tad mums ir jāveic pēc eh, izmeklēšana un jārīkojas. Runājot par pārlūku programmām, es arī gribētu zināt, kur kas maksā par šiem rezultātiem, vai šī platforma dot priekšroku pašas piedāvātiem pakalpojumiem, vai mēs varam, vai arī šeit ir runa tiešām par uh, uh reālajiem tirgus līderiem, kuri gūst prioritāti. Tātad par šo mm, Eiropas uh, komerclikumu, kurš, uh, diemžēl, neguva atbalstu parlamentos, šis priekšlikums tika atsaukts un tātad mēs mēģinām virzīties uz priekšu, balstoties uz citiem nosacījumiem. Priekšsēdētāji, tātad mūsu komiteja ir patērētāja aizsardzības un iekšējā tirgus komiteja. Un gribu teikt, ka mums tiešām ir grūti pieņemt jebkuru priekšlikumu, kurš varētu pazemināt patērētāja tiesības aizsardzības līmeni ja mēs e, lūkojamies uz harmonizāciju, tad tā ir minimāla harmonizācija katrā uh, gadījumā atsevišķi. Nu, ja mēs paskatāmies, kas notika ar telekomunikāciju vienotā tirgus pakotni, dažās sadaļās uh, patērētājiem ir piešķirtas tādas tiesības, kas citās sadaļās nav paredzētas. Un tādēļ mēs uh, neatbalstām šo tādu minimālu harmonizāciju, bet padome pat e, vispār nepiekrīt, ka šāds minimāla harmonizācija ir nepieciešama. Un es gribētu jūs lūgt, komisāra kungs, ja notiek harmonizācija, tad mēs vēlamies, uh, lai to atbalstītu padome un lai šis rezultāts nepazinminātu standartus, kas pastāv noteiktās uh, programmās. Nu, mēs nerunājam par pilnīgu harmonizāciju, bet mums ir jāizvērtē katrs gadījums atsevišķi. Vienā gadījumā varbūt minimāla un citā gadījumā maksimāla harmonizācija. Komisāra atbildi. Jā, jūs priekšsēdētājs kundze zināt, mums ir tādi paši uzskati šai jautājumā pilnīgi e, to pašu domā Eiropas komisija, ko Eiropas parlaments. Nu, es negribu e, vainot padomi visos šajos jautājumos, bet, nu, bet, bet, nu, ir tomēr par ko izteikt pārmetums, ir zināms pamatojums, jā. Uh, jo. Tagad vārds četriem manas nosauktiem runātājiem. Jūlija Rēda. Paldies, ka esat pie mums atnācis, uh, viceprezident kungs, runājot par vienoto digitālo tirgu. Uh, jautājums par geogrāfisko bloķēšanu un um, pierostinājumu priekšlikumu par digitāli digitālā satura pārnesamību, ka tas ir iegādāts. Bet eh, es gribu norādīt, ka ir eh, mm, arī tāds saturs, ko nav iespējams vispār eh, iegādāties. Pie, piemērs ir uh, YouTube, ko finansē reklāmas, un ir arī, uh, piemēram, uh, publiskie plašsaziņas līdzekļi, ko uh, finansē no nodokļu maksātāju līdzek, uh, līdzekļiem, arī tiek geobloķēti. Tātad, uh, ja būs runa tikai par iegādātu digitālo saturu, tad tas neatrisinās problēmu. Un kas vispār uh, notiks, vai mums būs brīvs uh, digitālais vienotājs tirgus bez diskriminācijas vai tāds Netflix modelis ar uh, viesabonēšanu. Immediately is the situation. Pat ir ierosināts uh, vienkāršo situāciju MVU, kas darbojas digitālajā tirgu, nosakot uh, minimālo slieksni PVN, un es gribētu zināt, cik augsts šis slieksnis varētu būt, vai tas eh, būtu kaut kas eh, tūls eh, tam, ko piedāvā mana grupa, apgrozījum 100 tūkstoši eiro, un vispār kā šādu slieksni būs iespējams ieviest. Nikolo. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, komisijas vicepriekšsēdētājiem. Es ar eh, lielu gandarījumu uzklausīšu uzstāšanos. Būtisks eh, punkts digitālai darba kārtībai ir spēcīga mm, digitālās ekonomikas veidošanu uz mūsu rūpnieciskās bāzes, jo Eiropai pilnīgi noteikti ir jābūt konkurētspējīgai pasaules mērogam. Runājot par jaunajām tehnoloģijām, jaunu ekonomikas nozaru veidošana būtu raksturīga Eiropai, un es domāju, ka digitāla ekonomika var būt nozīmīgi atjaunot šo strateģisko sektoru. Mums tas ir svarīgi nodarbinātības ziņā, un arī citādi ekonomiski. No nu, jūsu uzstāšanās es saprotu, ka komisija vēlas investēt šajā nozarē, un es gribētu zināt. Un dzirdēt vairāk par to, ko esat iecerējuši darīt, ne tikai lai palīdzētu jaunajiem digitālajiem uzņēmumiem, bet arī lai Eiropas eh, digitālajā nozarē būtu jauna ražošanas un inovācijas kapacitāte, kas būtu savietojama ar jaunajām tehnoloģijām. Kā apvienot startupus ar eh, tradicionālo rūpniecību, kā um, nostabilizēt šīs attiecības un kā izveidot pāreju uz uh, digitālo ražošanu. Vai jums ir arī politiska stratēģija, ne tikai daži papildus resursi? Un kāda ir situācija ar saikni starp šo ekonomiku un tradicionālo ekonomiku? Vai jums ir investīcija stratēģija? Bet man ir vēl citi jautājumi, bet tā kā citi runātāji vēlas izteikties, es koncentrēšos uz vissvarīgāko. Thank you, Chair, and thank Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs. Es turpināšu Džulijas Veidas iesākto portabilitāti un ģeobloķēšanu, jo pozitīvi ir tas, ka vēlaties strādāt šajā jomā, bet mēs neesam dzirdējuši neko sīkāk. Kā mēs varēsim virzīties uz šo portu? stabilitāti. Neviet, neveidojot paneiropas licenci. Katrā ziņā jebkur informācija par to būtu uh, nozīmīga. Otrais jautājums ir vispārīgāks. Ja mēs vēlamies, lai digitālā darba kārtība vainagotos panākumiem, eh, vai kā mēs rīkosimies ar esošajiem biznesa modeļiem. Daži piemēri Google, Uber, BMT. Visi šie uzņēmumi ir veiksmīgi biznesiņā, bet tie ir apsteiguši esošos biznesa modeļus un kā viņi tikuši galā, tāpēc, ka mūsu esošie noteikumi nav sagatavoti tiešsaistes pasaulē. Tāpēc divi jautājumi. Kā mēs piesaistīsim digitālos uzņēmējus Eiropas Savienībā un padarīsim tos par globāliem spēlētājiem? Jā, katru reizi mēs viņiem uzliekam noteikums, kas nav piemēro digitālajai pasaulē. Otrkārt, lai mainītu noteikumus, mums ir jāsadarbojas ar citiem komisāriem citās jomās, likumdevējiem. Vai jūs uzskatāt, ka pa, pārējā komisijā un citur dalībvalstīs pastāv sapratne par to, ka ja mēs vēlamies, lai um, digitālie tirgi gūtu panākumus, mums ir jāmaina noteikumi? Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Vicepriekšsēdētāja kungs Eh, esmu gandarīts, ka jūs runājat eh, un risināt tieši saistas pārdošanas problēmas, konkrēti, lai mazinātu pārobežu barjeras, tomēr jautājumi ir jāsaista ar esošiem PVN struktūrām. Vai esat iecerējis kādas izmaiņas esošajā PVN sistēmā, kurā patiesībā ir šķērslis pārobežu tirzniecībai. Otrkārt, runājot par pašreizējo digitālo līderu nu, pozīcijām, jo tāpat kā jūsu priekšteči, jūs norādījāt katrā valstī esošos digitālos līderus, kas varētu būt veiksmīgi digitālā tirgu, vienotā tirgus uh, ideju veicināšanai. Ko jūs esat iecerējis darīt šajā sakarā? Paldies! Un vēl viens jautājums. Um, paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Mēs visi vēlamies redzēt patiesi darbojošos digitālo tirgu. Mēs atbalstam darba vietu izaugs, veidošanu izaugsmi. Un es vēlos redzēt apliecinājusi. Mēs esam beiguši pētījums, ietekmes izpēc un tā tālāk, un es gribētu zināt eh, ģeobloķēšanas gadījumus, vai komisāram ir kādi pierādījumi par to, kā varētu būt patiesas pamats izaugsmei pēc komisāra iniciatīvi ieviešanas Tālāk mēs mm, strādājam pasaulē, eh, kur daudz, viss notiek eh, da, daudz ātrāk, un dažkārt mēs pieņemam, kamēr likumus, tikmēr tie neatbilst, var neatbilst realitātei, vai mēs esam gatavi rast noturīgu modeli. Tām, kā mēs nepieļautu tirgus sagrozīšanu, mainot noteikumus agrīnā etapā. bet va, atbalstītu komisiju. Vēlos teikt, ka tad, kad mēs vēlamies veidot stabilu ietvaru radošajai nozarei, vai mēs tajā pašā laikā negraujam to, ierobežojot šo tiesību izmantošanu. Un vai mēs kopā neapdraudam radošo ciklu, vai mēs strādājam pietiekami pie tā, lai esošās tiesības tiktu nostiprinātas un lai radošais process turpinātos. Thank you once again for your... Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Viens jautājums bija par ģeobloķēšanu. That, uh, uh, Piekrītu tam, kā pieļaut satura portabilitāti nav risinājums. Mums jānodrošina pārrobežu pieeja saturam. Mēs zinām visi, ka pašreizējā situācija ir abām pusēm zaudējoša. Es gribētu un esmu gatavs maksāt pārtiek no saturam, bet mana nauda netiek pieņemta. Mēs vēlamies veidot vien-vien situāciju, esmu gatavs izmantot, maksāt un radošie saņemtu vairāk līdzekļu, lai radītu vairākas un labākas filmas, un tā būtu situācija, kur abas puses ir ieguvējis. Tas arī ir mans mērķis. Šodien aptuveni 100 miljoni eiropiešu labprāt Eiropā saņemtu pārobežu pieju eh, digitālām filmām, grāmatām, mūzikai no citām dalībvalstīm, bet eh, tāda iespēja nav. Katru gadu 200 miljonu pārobežu vienas dienas braucienu notiek Eiropā ko veic cilvēki, kuri vēlas piekļūt juridiski savās mītnes valstīs nopirktiem saturam, bet viņiem nav tāda iespējas nerunāju par minoritātēm, eh, tad, kad ir runa par ģeobloķēšanas atcelšanu. Bet Es nerunāju par biznesa modeļa sagraušanu, kas ir balstīts uz teritorialitāti. Es zinu, kā Jūlija Reda piedāvā paneiropas licenci, bet nerēci tāds kā filmu producenti no mazām valstīm, tad tikai kaimiņu valstis ir gatavas iegādāties licences filmu demonstrēšanai. Neviens nevēlas iegādāties paneiropas licences. Tāpat es nemēģinu mainīt uh, who wanted to change this release window system, but with this... Relīzes sistēmas, bet ar esošo digitālo stratēģiju mēs to šo atlaišanu sistēmu vispirms eh, kinoteātri, pēc tam TV un pēc tam esmu gatavs pieprasīt pārobežu piekļuvi. Man šķiet, ka daudzi no tiem, kuri aizstāv radošos un viņu tiesības, pārāk lielu uzmanību nepievērš reālajai situācijai. Es jau parlamentā sacīju iepriekš, kā lasīju rakstu Twitter saikni saitēs, saskaņā ar kuru 20% kanādiešu las, skatās filmas Netflix un izmantojot amerikāņu IP adreses. Un filmu izvēle Savienotajās valstīs ir bagātīga, tā nav tik bagātīga Kanāda. Nezinu, kā tas notiek reālajā dzīvē, bet saskaņā ar virsrakstiem viena trešā daļa kanādiešu skatās uh, Vilmas caur Netflix, izmantojot amerikāņu IP adreses. Saskaņā ar citu rakstu, kura avotu es vairs nevaru atcerēties, jo jūs nereti no viena raksta pie otra aizsērfojat ar saiknēm, un tad vairs tas avots nav prātā un saskaņā ar šo pantu 20 miljonu ķīniešu dzīvo Ķīnā, skatās filmas, izmantojot IP adreses, um, kas nav ķīniešu, savukārt pakalpojums sniedzējiem galvo, nē, nē, mūsu klienti visi ir, neviens nav no Ķīnas, bet uh, Jautājums ir par to, kā notiek piekļuve juridiskam saturam. Reālajā dzīvē tie tehniski ģeobloķēšana nav problēma, taču esmu pārliecināts, ka mūsu ļaudis vēlētos rīkoties godīgi. Viņi ir gatavi patērēt un par to maksāt, bet šodien mēs viņu naudu nepieņemam. Nosaukšu piemēru no Spotify un Austrālijas pieredze. Kad Spotify juridi, tiesis legālā lejup ielādē pieaug, tad nelegālā samazinās. Pastāv korelācija starp legālajām un nelegālajām lejup ielādēm. Mēs zinām, ka pirātisms um, ir par brīvu, bet jā, pakalpojums sniedzējs var nodrošināt labāku pakalpojumu ar lielāku ātrumu. Tā cilvēki ir gatavi par to maksāt. Un vēlreiz norādu, ka es vēlētos atbalstīt radošos uh, darbiniekus, tas ir mans vērķis, paredzēt viņiem tiesību ievērošanu, un mēs eh, koncentrēsimies uz naudas sekošanas principiem. Atsevišķas kompānijas finansē platformas un aplikācijas, kuras dod iespēju izmantot nelegālu piekļuvi digitālajam saturam. Mums arī jārisina šo vājo spēlētāju jautājums. Mans mērķis ir panākt win-win situāciju un panākt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, kā arī uh, nodrošināt pārrobežu piekļuvi digitālajiem saturam un digitālā satura portabilitāti e, mūsu iedzīvotājiem. Tālāk. E, mans personiskais viedoklis ir, ka jāatkārto 2008. gada priekšlikumi pacelt latiņu augstāk, Mans priekšlikums ir 100 tūkstoši eiro, it īpaši apvienotajā karalistē, kur latiņa jau krieti ir augstu, 100 tūkstoši māciņu, uzņēmēji sūdās, jo pastāv liels birokrātijas līmenis, un mums šie cilvēki ir jāuzklausa. Komisija, kā mēs zinām, uh, komisijas piedāvājumu dalībvalsts noraidīja. Es ceru, ka šoreiz dalībvalsts pret eh, priekšlikumu izturēsies nopietnāk. Um, about industry and then... Tālāk par standartizāciju. Vēlreiz gribu runāt par standartizāciju un starp savienojamību. Those uh, instruments uh, that they will uh, uh, definitely. Tas palīdzētu uh, mums uh, uh, veicināt, uzlabot situāciju tirgu. Atcerēsimies GSM, tas tie bija uh, Eh, tie bija mm, slavas laiki, tad nāca 2G, 3G, tagad tad, mm, runājot par 4G, mēs esam palikuši iepakaļ. Tagad nāk jauni standarti 5G, un es ceru, ka mēs varēsim turpināt veikt standartizāciju un darīt to ātrāk nekā 3G, 4G laikā. Mums ir vairāk jārunā par datiem, kad mēs runājam par datu ekonomēšanu, mēs runājam par datiem īpašumā. Runājot par datiem, galvenokārt bija runa par datu aizsardzību, bet dati ir jāuzskata kā paties uh, resurs, tā kā preču grupa. Par startupiem runājot. Tie uh, rada daudz darba vietu Eiropas Savienībā. Tie ir viselastīgākie vis, kas rada viselastīgākās iespējas, mums ir iespēja veidot startupiem uh, draudzīga vidi šeit Eiropas Savienībā. Un atkal rodas jautājums, kāpēc? Startupi atstāja Eiropas Savienību, kāpēc tie pārceļas uz Savienotēm valstīm, kāpēc mēs nepaturam savas gudrās smadzenes šeit Eiropā. Mums ir jāveido vide, kas ir startupiem draudzīga Eiropas Savienībā, un esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka digitāla vienotā tirgus izveidošana it īpaši palīdzēs atbalstīt startupus. And, uh, uh medium... Un arī MVU varēs gūt vislielāko labumu no digitālā vienotā tirgus Eiropas Savienībā. Bet runājot par digitālo tirgu, eh, vienoto tirgu Eiropas Savienībā šeit nav runa par protekcionismu. Mēs to darām visiem mūsu, mūsu uzņēmumiem, mūsu iedzīvotājiem, bet arī trešo valstu uzņēmumiem. Tālāk par portabilitāti runājot. Es negribētu sagraut vai mainīt teritorialitātes principu, taču neesmu gatavs aizstāvēt pilnīgi teritoriālo ekskluzivitāti, jo šajā gadījumā satura portabilitāte un pārobežu piekļuve zaudē jēgu. Tāpēc vēlreiz ir jāpieļau pārobežu piekļuvi un digitālā satura portabilitāte. Vai Es uzskatu, ka dalībvalstis ļaus mainīt esošos noteikumus. Jā, es tā domāju, un ir pamats šos noteikumus mainīt, mainīt, jo jūs zināsiet vēl labāk nekā es, ka Eiropas parlamenta sagatavotās analīzes parāda to, ka izmaksas ir 340 miljārdi eiro gadā Un šeit nav runa tikai par naudu vien, bet arī par pamata tiesībām. E, diskriminēšana, izmantojot ģeobloķēšanu, mūsu pilsoņus 21. gadsimtā Eiropas Savienībā nav pieļaujama. Jautājums par TVN sistēmu un kā mēs to domājam mainīt. Ar visiem taksācijas eh, jautājumiem mēs to skatām kopā ar komisāru Moškovisī, un jūs zināsiet, ka visi komisāri kolēģijā sadarbojas savā darbā, bet mēs pilnīgi skaidri esam nolēmuši, ka tad, kad ir runa par prasmēm, tad mēs piemērosim visaptverošu pieju un nenodalīsim digitālās un citas prasmes. Marijām Taisona nāks klajā ar šo prasmu stratēģiju. Mēs domājam turpināt Šo sadarbību ar digitālajiem čempioniem, tā ir bijusi auglīga, mums jau ir bijušas tikšanās ar digitālajiem čempioniem mana mandāta laikā un apmeklējot dalību valstis. Es arī tiekos ar šo valstu digitālajiem čempioniem par ietekmes izvērtējumiem. Es to runāju sēžot blakus priekšsēdētāji, kurā aizstā patērētājs un labāks noteikums. Un es pat nesmu nekad iedomājies Eh, ka varētu mm, neņemt vērā ietekmes izvērtējumu vai eh, konsultēšanos ar sabiedrību. Tālāk par. For example, in the United Kingdom, uh, scientists, uh, they, they... Pār datizraci. Runājot tiem, kuriem ir piekļuvinotīviem rīkiem, kas strādā ar lieliem dat, eh, datu apjomiem. Atsevišķās dalībvalstīs situācija ir sakārtot, citās nē, un mums ir jādodies pie zinātniekiem strādāt ar lieliem datu apjomiem, jo, kā mēs visi zinām, ir iespējams rast dažāda veida korelācijas, līdzīgus eh, modeļus, lielākos datu apjomos un atrast uh, veiksmīgākus risinājumus. Domāju, ka esmu pārdomas izklāstījis četri runātāji. Un tā kā man pašai būs jādodas prom, jo digitāli es netieku mājās, man fiziski jānokļūst mājās. Viens aicinājums. Dažkārt mēs aizmirstam lielās veiksmes, kas mums ir bijušas nesen Eiropā seši no top desmit visdigitālāk savienojamām ekonomikām atrodas Eiropā. Divas no tām ir Eiropas ekonomiskajā zonā vēl, un čet četras ir Eiropas Savienībā. Uh, uzņēmumi uz vienraģi, varētu teikt, kas ir sasnieguši miljārdu apgrozījumu, 39 ASV un 30 Eiropā. Tā kā mums ir veiksmes stāsti un pagājušajā nedēļa stāsti 62 gadus vecu tehnoloģiju inovātoru, kurš ir izgudrojis jaunu veidu mikroshēmu sistēmu, ka, piemēram, es pazaudēju savu tauru un tas pārstāja darboties. Un tagad tas ir kā ideja pārdot eh, otram lielākajam mikroskopiem ražotājiem pasaulē. Tā kā tie nav tikai jaunieši, kas eh, strādā šajā jomā. Mums ir eh, milzīga priekšrocības pūļu finansēšanas modelī. Un jūs to neteicāt, bet es Vēlos sacīt, ka dažkārt cilvēki saka, ka mums nav nekādas veiksmes stāstu. Mums ir. Mums vienkārši vajag vairāk tādu. Katrīna. Paldies, Viki. Mūsu pasaule strauji mainās, jo arī mēs mainamies. Šobrīd eh, pasaulē ir vienāds eh, mobīlo telefonu skaits un iedzīvotāju skaits. Viedtāluruņi ir visātrāk pieņemamā, pieņemā, pieņemtā tehnoloģija. Un pirms eh, sākt eh, strādāt pie digitālās vienotās stratēģijas pabeigšanas, un šie jautājumi ir ļoti aktuāli šobrīd eh, par šo datu izrāciju apvienotā karalistē šis darbs jau notiek esošajā ietvarā, ir svarīgi skatīties, kā mēs varam rosināt citām dalību valstīm strādāt eh, šajā jautājumā autortiesībās, eh, ko jūs konkrēti sagaidat no reformām. Man patīk jūs nostāja par standartizēšanu, sastarpēju izmantojamību par dalību valstīm un e-pārvaldību tas ir svarīgi, bet tas atkal atkarīgs no dalību valstīm, kā mēs varam pārliecināt, lai dalību valstis būtu gatavākam sadarboties Eiropas Savienības ietveros. Tas, ko jūs sacījāt par prasmēm, un man bija prieks dzirdēt eh, komisārs Aisens plānoto priekšlikumu par e-prasmēm, tas mums ir tiešām nepieciešams Statistika parāda, ka tikai 7% no datorzinību profesoriem ir sievietes. Mums ir jāmaina šī situācija, lai sievietes redzētu arī karjeras iespējas datorzinību jomā, un tas ir kaut kas tāds, kas būtu īstenojams Un tas ir ļoti nepieciešams, eh, lai nodrošinātu, ka cilvēkam ir iespējas veidot eh, sekmīgu karjeru arī šajā jomā. Noslēgumā mēs ar nepacietību gaidām jūsu priekšlikumu 6. maijā un vēlējos tikai pārliecināts, vai tiešām tas būs 6. maijas. Paldies! Eva, mums ir eh, ļoti ietekmīga sieviete šajā komitejā. Eva jā, šodien eh, mums ir labāks līdzsvars. Jo nesen vicepriekšsēdētājs bija šeit, un mēs ar Sofiju organizējām e-pārvaldības. Eh, bija arī premjerministrs, dažādi ministri, un es biju vienīgā sieviete debatēs. Un jautājums, cik bieži mums ir šāds debats arī Briselē. IMCO tad ir piemērs, eh, kur ir labs līdzsvars. Lai nu kā, paldies vicepriekšsarētāju kungam par to, ka viņš ir šeit šobrīd. Uz dalību valstīm mēs pat ne, e, neceļoju tik bieži, bet jūs apsolējāt, e, ka e, cieši strādāsiet kopā ar parlamentu. Jūs, man liekas, esat reizi nedēļā parlamentā, un to mēs augsti novērtējam. Pirms dažām dienām konferences ietvaros Manuprāt, tur piedalījās komisija, parlamenti un nacionālas iestādes. Un tika sacīts, ka, lai mēs varētu pabeigt darbu pie digitālā iekšējā tirgus, mums ir nepieciešama efektīva, vienkāršota un lietotājiem draudzīga e-pārvaldes sistēma. Divas lietas, kas jau tika pieminētas, bet e, šie jautājumi konkrēti netika uzdoti. Pirmais ir šāds. Par e-prasmēm. Ja mēs vēlamies, lai mūsu iedzīvotāji un uzņēmumi varētu pilnvērtīgi izmantot e-publiskos pakalpojumus kā e-veselība, e-pārvaldība, ir nepieciešama prasme uzlabošana IKT jomā. Šīs prasmes ir jāveicina jau parastās izglītības sistēmas ievaros, un šeit digitālā vienotā tirgus stratēģija var daudz ko dot. Šeit nav runa tikai par pakalpojumiem, bet digitālā ekonomikai nepieciešami uh, cilvēki ar augstām prasmēm šajā jomā. Līdz ar to mans jautājums ir šāds. Jaunā stratēģija, kuru mēs gaidām 6. maijā, vai tajā ir paredzēti kādi uh, instrumenti, lai šīs prasmes eh, veicinātu jau no agrīna vecuma? Un, ja mēs runājam par efektīvi funkcionējošiem tiešsaistē uh, publiskajiem pakalpojumiem. Jūs zināt, ka uzņēmējiem nepieciešama uzticēšanās, e, tāpat kā iedzīvotājiem e, visā šajā e-pārvaldes sistēmā. Lielāks e-pārvaldes pakalpojumu piedāvājums zaudēs pievienoto vērtību, ja iedzīvotāji neusticēsies e-pakalpojumiem un tādēļ arī tos neizmantos. Pēc tādas pašas loģikas tāda pata ideja būtu attiecināma arī uz e-komerciju un cik lielā mērā mēs varam uz to paļauties Vai jaunā digitālā vienotā tirgus stratēģija piedāvā arī risinājumus eh, tam, kā veicināt to, ka uzņēmumi un iedzīvotāji uzticētos e-pārvaldes eh, pakalpojumiem? Tas ir tas, ko es dzirdu no patērētājiem, eh, kā viņu bažas burtiski ikdienā. Šaldi Mozars kundze. So much. I will... Paldies. Es runāšu Dāņu valodā. Um, Thank you for, uh, for coming here and, uh, and... Komisāra kungs, paldies, ka ieradāties šodien. Paldies, ka esat šeit. Um, Esmu gandarīts uzklausot jūsu izklāstu, jo Labi, tad turpināšu angliski. <laughs> Now I will speak in Danish. <laughs> Kommissær, eh, tusind tak for, eh, for eh, din præsentation. Eh. Kommissār kungs, liels paldies par šo prezentāciju, kur jūs sniedzat. Un ļaujiet man pateikt, kā ar nepacietību gaidu jūsu priekšlikumu prezentāciju. Tas, kas manuprāt pietrūkst, ir tas, ka kaut arī mēs esam vienisprāts par lielajām vērtībām un iegūmēm, ko dot vienotās iekšējais tirgus, tad eh, detaļās tieši ir vislielākā atšķirība. Bet pirms uzdot jautājumu, es vēlos ko pateikt. Es piekrītu ģeobloķēšanas jautājumā, satura portabilitātes jautājumā, bet jautājums ir šāds. Vai esat eh, padomājuši, kāds var būt seks kultūras dažādībai Eiropai? Lingvistiskā ziņā, kultūras ziņā ir liels atšķirības. Viens no piemēriem, kas bieži tiek minēts par Netflix, ir jau labi, ka var internetu savienojumu skatīties eh, Netflix, kas ir Amerikas versija, nevis vietējā, bet mēs varam saskarties ar kultūras un lingvistiskiem izaicinājumiem, kuriem neesam gatavi. Jauniešiem nav problēma skatīties angliski lietas, bet eh, vecāka gadagājuma cilvēki Dānijā, piemēram, grib subtitrus Dāņu valodā. Es piekrītu, ka mums ir jāvirs uz priekšu, bet ir nepieciešams koncentrēties arī uz to, ka skaidrs, ka būs kultūras ziņā arī sekas un kā mēs saglabāsim šo kultūras un lingvistisko dažādību. Paldies, Kri Kristela, un pēdējā šajā kārtā Roza. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs, es piekrītu kolēģiem, ka jūs pildat, ko solījāt. Jūs teicāt, ka cieši sadarbosieties ar mums Un mēs e, tiešām novērtējam to, ka tik regulāri ierodaties Eiropas parlamentā un tīpaši mūsu komitejā. Vēlējos e, runāt par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar tuvo vienotās tirgus stratēģiju, kuru gaidam ar lielu nepacietību. Jūs runājat par priekšlikumu harmonizētiem ES e, noteikumiem attiecībā uz digitālā satura pirkumiem, kad tiks tad paziņota tad jautājums Eh, kāda ir jūsu priekšrocības, eh, parasakot, kāda ir jūsu izvēle attiecībā uz instrumentu, kas tiks izvēlēta eh, regula vai direktīva? Jūs, kā piemērs, minējāt arī sīkpaku piegādi. Šeit mums ir nepieciešams tādu vīziju izstrādāt pietiekam drošu, ko tā es to dzirdu no patērētājiem un uzņēmēm Vai esat plānojis ierosināt arī nāklājā ar priešlikumu šajā jomā, lai varētu nodrošināt uh, pārobežu piegādes dienestu augstā kvalitātē, jo, kā mēs zinām, valsts uh, pasta dienesti, kā mēs zinām, mums ir 28 šādas atšķirīgas sistēmas, viņiem tur ir dominējošs stāvoklis. Viņi darbojās savās robežās un nevienmēr ir uh, tās eh, inovatīvākās eh, un atvērtākās institūcijas ekonomiskā ziņā un visefektīvākās. Vai jūs eh, domājat par kādu inovatīvāku piegādas risinājumu, kas varētu e-komercijas klientiem būt piemērotāk un e-komercijas lietotājiem nevajag piegādes e, no 9 līdz 7, 5 dienas nedēļā. Ir ētrāki un vieglāki piegādes veidi, kas ir šīs e, sīkpaku piegādes e, kastītes slēgtās, kur tiek piegādāts, jūs varat tur doties un savākt to. Uh, Tātad ir dažādi inovatīvie risinājumi, kas tiek piedāvāti. Mums par šo tematu bija arī brīnišķīga prezentācija eh, par eh, tiešsaistes strīdu risināšanas platformu ODR. Eh, paldies par to un varu apsveikt ar šīs sistēmas darbību, kas sāksies nākamajā gadā. Un tas varētu būt liels solis tirgus inovācijas virzienā. Pār šo koplietošanas ekonomiku, kas eh, man liekas bīstami, ka ja mēs neuzņemsimies vadošo lomu, tad mēs riskējam ar to, ka dalību valstis izveidos Eh, visatšķirīgāko nacionālo likumdošanu šajā jomā. Un šis ir tas retais gadījums šodien, ka uzņēmumi uzrunā mūs, Eiropas Savienības iestādes, ar lūgumu reglamentēt, regulēt šo no, jomu. Jautājums, vai komisija plāno rīkoties arī šajā jautājumā, 6. mājā paziņotajā stratēģijā. Un paldies, ka ieradāties mūsu darba grupā pagājušā nedēļā. Dzirdējāt interesēto pušu bažas. Kā jau tika pieminēts, mūsu ļoti inovatīvās eh, kompānijas un personas dodas prom uz ASV, jo tur ir iespējams tiešām ļoti strauji paplašināt savu darbību Jūs bieži pieminējāt fragmentācijas problēmu, bet tas ir tas, uz ko mums ir jākoncentrējas. Es piekrītu jūsu visaptarošai pieejai šim jautājumam. Tas izklausās tāds moderns vārds visaptarošs. Bet, eh, ja mums kaut kur ir nepieciešama šī pieeja, tad man liekas, ka digitālā vienotā tirgus stratēģijai vajadzētu ietvert arī vienoto tirgu telekomunikāciju Viesabunēšana, tīpaši datu viesabunēšana, ir daļa no telekomunikācijas, kas ir, protams, neatņemama eh, daļa vienotajā tirgū. Un tur tai būtu jābūt arī iekļautai. Un visbeidzot, to es vēlēju sacīt, kā e, eh, priekšsarētāja darba grupā par e, vienoto digitālu tirgu. Vēlos pateikt visiem, kas aktīvi piedalās mūsu sanāksmēs. Es vēlētos un plānoju arī organizēt atsevišķu diskusiju Eh, saistībā ar jūsu dienestiem, jo deputāti ir ļoti ieinteresēti šajā jautājumā. Pēc digitālā vienotā tirgus stratēģijas pieņemšanas eh, komisāra kolēģijā. Un varbūt jūs varat ierosināt mums attiecīgos direktorus no jūsu ģenerāla direktorātiem, ar kuriem mēs varētu pārunāt eh, šīs lietas nodaļa pa nodaļai ar tiem direktoriem, kas būs atbildīgi par šīs stratēģijas īstenošanu un organizēt viedokļu apmaiņu ar mums mēs nākamo sanāksmu plānojam aptuveni 12. un 13. maijā. Un redzu, redzu, cik aktīvi strādā jūsu dienesti. Esmu pārliecināta, ka ja mēs turpināsim cieši sadarboties, darba būs daudz, bet tas tiešām ir tā vērts. Un mums ir lielāka iespēja patiešām ietekmēt vienoto tirgu, uh, digitālo vienoto tirgu Eiropā nākamajos piecos gados. Tā kā tas, kas mums tiešām nepieciešams, ir ļoti cieša sadarbība ne tikai ar jums personīgi, bet arī ar jūsu dienestiem. Un kopā mums tad ir jāizdara spiediens uz padomi, lai dalību valstis mūs nebloķētu, neliktu šķēršļi uz progresam Eiropas Savienībā. Paldies un dod vārdu komisāram. Thank you very much. Uh, Liels paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es vēlētos sākt ar elektroniskā publiskā iepirkuma jautājumu un par sadarbspēju. Mēs zinām, ka e-iepirkums ir ļoti uh, labi attīstīts Portugālē. Saskaņā ar prognozēm, kad mēs spēsim ieviest e-iepirkumu visā Eiropas Savienībā, būs iespējams ietaupīt 50 miljārdus eiro gadā. Tā ir milzīga naudas summa. Eiropas Savienība, mūsu pilsoņi kopumā būs ieguvēji. Bet uh, konkrēti uzņēmumi būs zaudētāji, jo viņu tirgus vairs nebūs tik labi aizsargāts. Bet, kā mēs zinām, Eiropas Savienībā ir vienotais tirgus, nav robežu un uh, nav protekcionisma. Tādēļ es vēlētos veicināt e-iepirkumu, ieviešanu un arī rostināt ieviest citus elektroniskos instrumentus Eiropas Savienībā. Tālāk sievietes IKT nozarē. Nu, patiešām tā ir problēma, jo šobrīd tikai 20% strādājošo IKT nozarē ir sievietes. Bet kādēļ tas tā ir? Tiek runāts par atšķirīgām tradīcijām, bet nu kāds, kādas tradīcijas te var būt? Ja mēs runājam par informācijas komunikāciju tehnoloģijām, digitālo vidi, nu kādas var šeit būt atšķirīgas tradīcijas, eh, no kādām iepriekšējām paudzēm, kas vispār var būt mantots. Nu, mums nopietni ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka sievietes šai nozarē var strādāt pat vēl labāk par vīriešiem. par uzticību. Par 6. māju vispirms, jā. Jau daudzkārt uh, ir teikts pirms šīs sanāksmes, ka mēs nāksim klajā 6. maijā ar uh, vienotā digitālā tirgus stratēģiju Tāpat runājot par šīm prasmēm, eh, komisāra Marijana Taisena gatavo eh, holistisku prasmju stratēģiju. Skolu mācību programmās ir jāiekļauj kodēšana jau no paša skolas sākuma jo tieši šajā nozarē pietrūkst prasmju. Lielā mērā šāds trūkums ir konstatējams. Un tikai aplikāciju nozarē ir 1,8 miljoni darba vietu, bet 2018. gadā būs 4,8 miljoni darba vietu tikai šajā jomā. Plus vēl tātad šis skaits, darba vietu skaits pieaugs par 3 miljoniem turpmāko trīs gadu laikā. Nu, šī problēma mums ir jārisina, tas nenotiks vienas dienas laikā, bet ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Tālāk par kultūras daudzveidību un Dāniju. Man patīk Dāņu kinofilms, patiešām. Esmu redzējis šīs um, kinofilmas uh, Igaunijas televīzijā, un tās ir ļoti populāras Igaunijā. Es zinu, ka jums ir vēl ļoti daudz labu kinofilmu Dānijā, bet bet uh, tie, kuri pieņem lēmumus par kinofilmu iepirkšanu, nolēma vairāk šādas kinofilmas neiepirkt. Nu, ko tad darīt tādiem cilvēkiem kā man? Nu, es jau esmu paziņojis, ka ir jānodrošina pārobežu piekļuve digitālajam saturam. Es esmu gatavs par to maksāt, jo man patīk dāņu kino. Un tā tiešām ir kultūras daudzveidība manā izpratnē ļaut cilvēkiem piekļūt šādiem mā mākslas darbiem, meistaru darbiem. Nesen es runāju ar Vācijas filmu arhīvu direktoru un uzzināju, ka ir jau simtiem digitalizētu kinofilmu bet izplatītāji absolūti nav ieinteresēti tās um, izplatīt, nopērkot licences, jo šeit atkal ir šis teritorialitātes princips. Nav intereses, piemēram, šīs kinofilmas piedāvāt Beļģijā, jo it kā nav ekonomiskā pamatojuma. Visā pasaulē, nu nezinu, cik būs interesanti, simts tūkstoši, miljons, desmit miljoni bet lielākā daļa no šiem cilvēkiem dzīvo vienā valstī. Un tieši, nu, kāds tad ir izcinājums? Nodrošināt pārobežu piekļuvi. Pieņemt šo cilvēku naudu. Nu, tāds ir mans piedāvājums, priekšlikums. Un es domāju, ka eh, tik šādā veidā mēs atbalstīsim uh, Eh, labāku kinofilmu veidošanu, mēs arī eh, veicināsim kultūras daudzveidību Eiropā. Šie globālie spēlētāji spēj tikt galā ar 28 dažādām tiesību sistēmām bet mūsu pašu spēlētāji nevar uh, tikt ar to galā. Viņi nevar pārdot savus ražojumus, viņi netiek galā ar 28 atšķirīgām uh, likuma sistēmām. Un ja mēs runājam par kultūras daudzveidības attīstīšanu un aizsardzību Eiropas Savienībā, nu tas ir jāņem vērā. Roza Tūna jautāja par instrumentiem. Jāsaka, ka pagaidām neesmu gatavs piedāvāt konkrētus instrumentus stratēģijā. Mēs uh, norādām uz galvenajām problēmu jomām, pēc tam mēs pie tām strādāsim. Un es vēlētos arī pēc tam uh, piedāvāt tiesību aktus un neleģislatīvus risinājumus turpmāko divu gadu laikā, un tad mēs varēsim arī apspriest eh, šos priekšlikumus un uh, vienoties par to, kādus instrumentus izmantosim, bet visi šie risinājumi eh, balstīsies uz ietekmes novērtējumu, sabiedriskās apspriešanās rezultātiem un tā tālāk. Šobrīd ir priekšlaicīgi eh, teikt, kādus instrumentus mēs eh, izmantosim, vai ir nepieciešama jauna direktīva, jāpārstrādā esošā vai kaut kas. Nu, manās rokā šo instrumentu pagaidām vēl nav. Tālāk par paku piegādi. saskaņā uh, ar mūsu uzņēmēju teikto tieši uh, pasta paku nosūtīšanas augstās cenas kavē e-komercijas attīstība Eiropas Savienībā. Kā jūs zināt, uh, šo sūtījumu cenas ir jāsasaista ar izdevumiem bet patiesībā ir ļoti grūti saprast, kā ir sasaistītas reālās izmaksas ar reālajām cenām. Ir tāda kopīga izpratne par to, ka šo cenu nosaka tā saucamā pēdējā jūdze, kas ir visdārgākais posms šajā procesā. Bet reālajā dzīvē, nu, palūkosimies uz situāciju Polijā. Nosūtot paku no, no Bēļģijas uz Poliju, šis pakas svars, teiksim, ir 2 kg un cena ir 26 eiro, bet no Polijas uz Bēļģiju 14,3 eiro apmēram. darba spēka izmaksas Bēļģijā ir daudz augstāks nekā Polijā. Bet cena no valsts, kur darba spēka izmaksas ir daudz zemāks uz valsti, kur darba spēka izmaksas ir daudz augstākas, tātad šeit sūtījuma cena ir daudz zemāka nekā uz otru pusi. Jautājums kādēļ? tālāk par Dāniju un Zviedriju. Ir tiešām ļoti grūti saprast, kādēļ uh, nosūtīšana no vienas valsts uz otru ir 27 eiro, bet no tās uh, otrās valsts uz pirmo tā paša, tā pati 2 kg smagā paciņa maksā 42 eiro. Pat tā attālums nav necik liels starp šiem diviem uh, punktiem. Jāsaka, esmu pats diezgan apmierināts ar šo pakalpojumu. Uh, Eh, es, eh, kad ievācos jaunā dzīvoklī, pasūtīju no Vācijas paklāju divreiz trīs metri un par pakas piegādi samaksāju 8 eiro. Nu, iedomājieties, milzīgs paklājs, 2 metri reiz 3 metri. Un te jau pat nav runa vairs par diviem kilogramiem, no, ko sūt no Kopenhāgenes uz Malmi. Nu, tiešām šeit ir nepieciešama lielāka atklātība, caurskatāmība. Es nevēlos regulēt šīs cenas, bet es tomēr gribētu zināt, eh, kā šīs cenas eh, tiek veidotas. Tālāk par vispārējais nozīmes pakalpojumiem mm, direk, šo direktīvu. Mm, domāju, nesat gatavi atvērt bet eh, tā izskatās, ka tomēr būs nepieciešams atgriezties pie šīs direktīvas, jo vēstuļu eh, sūtīšanas apjoms eh, strauji samazinās, apmēram 15-20% gadā ir šis samazinājums. Mēs pagājušajā gadā rīkojām tikšanos ar pasta pārstāvjiem no dažādām valstīm. Un viņi diezgan optimistiski paziņoja, ka paku sūtījumi kompensējot vēstuļu sūtījumu samazināšanos. Eh, tā kā jāsaka, pasts šajā ziņā jau tiešām labi strādā jau tagad. Uh cilvēki sūdzās par to, ka nav pietiekama izsekojamība nodrošināta, un tagad es varu paziņot, ka vairumā dalību valstu šāda sistēma darbojas, ir iespējams izsekot šos pastu sūtījumus, var noskaidrot, kur paciņa konkrētajā brīdī atrodas un konstatēt, vai, vai tās nav kaut kur noklīdušas. Es nevainoju pasta darbiniekus. Viņu uzdevums ir grūts un viņi strādā labi. Par, par koplietošanas ekonomiku nu, ir gadījumi, kad eh, labāk ir nereglamentēt. Nu, ja tiešām nav tādas vajadzības, tad nevajag iejaukties, bet ja mēs konstatējam, ka ir kaut kādas vispārējas problēmas, nu, tad ir jārīkojas un jāiejauc. Tāpat ir jānodrošina iespēja internetā veikt inovācijas. Ja mēs nosakām pārāk stingru reglamentāciju, tad mēs šīs inovācijas kluži vienkārši nosmacējam iedīglī. Un ja mēs sākam pieņemt kādus tiesību aktus, tad ir jābūt reālai nepieciešamībai. Tālāk par ko pa viesabonēšanu Nu, es, jūs jau zinat, kāds ir mans viedoklis, un es gribu vēlreiz atkārtot, ka ir jāpilda solījumi um, pēdējā vēlēšanu kampaņā visi solīja um, atteikties no um, viesabonēšanas uh, papildus makstām, un tagad šie solījumi ir jāpilda un Latvijas prezidentūras priekšlikums uh, bija labs tādā uh, ziņā, ka bija iespējams uzsākt trialogu sarunas uh, starp Eiropas parlamentu, komisiju un dalību valstīm. Atsakoties no šī viesabonēšanas maksām. bet, nu, situācija nav apmierinoša. 5 plus 5 plus 5 nav nekas tāds, kas mums būtu jāpieņem. Mēs attei, apsolījām vēlētājiem atteikties no viesabonēšanas maksas, un mums solījumi ir jāpilda. Pateicos komisāram Ancipam par uh, šo prezentāciju un laiku, ko viņš mums veltīja. Paldies! So, and I, I'm, I'm ready to be here. Esmu gatavs atkal jūs apmeklēt, ja jūs man uzaicināsiet. Domāju, ka mēs jūs aicināsim samērā bieži. Varētu būt, eh, bet nenākošai piekdienā. Ne, mums nav sanāksmes katrā ziņā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta par budžetu redzu referents ir ieradies jau. Tas ir lieliski. Un mēs varēsim izrunāt šo jautājumu. Fernandeša kungs, mums ir referents no MKO un budžeta. Kurš izteiksies pirmais? Fernandes kungs, paldies. Vārds jums. Paldies. E, Priekšēdētā izteikšos ļoti īsi. E, vadlīnijas parlamentu budžetam jau tika pieņemts plenārsēdē. Nē, esmu eksperts par jūsu komitejas jautājumiem. Es esmu šeit galvenokārt, lai uzklausītu tās prioritātes no jūsu puses, kas ir iekļaujamas 16. gada budžetā. Prioritātes ir tā saucamie 3C nodarbinātība uzņēmumi un it īpaši mazie vidējie un uzņēmē darbība, jeb latviski tie būtu 3U. Un šīm nolūkam ir jābūt ar konkrētu redzējumu uz tām programmām, kas atbalsta šo mērķu sasniegšanu. Konkrēti pirmā kategorijas, pirmās kategorijas, kā um, kosme, tālāk Erasmus, iniciatīva jauniešiem, tā ir prioritāte Tālāk eh, solidaritāte iekšējā un ārējā. Un nedrīkstam aizmirst to, kas notiek apkārt Eiropai un lomu, kas mums ir jāuzņem. Sārējā solidaritāte ir ceturtā kategorija. Et bien sûr aussi la sécurité qui est liée même. Un šīs prioritātes jāpaturprātā. Balstamies uz principu, ka maksājuma jautājums tiks pabeigts skatīt 15. gadā un padome respektēs šīs apņemšanās. Šīs komitejas sakarā es vēlētos runāt tagad par termiņiem. 27. maijā komisija nāk klajā ar savu budžetu projektu. Un ir viens jautājums svarīgs, eh, īpaši jūsu komitejai, un tā ir pilotu projektu sagatavošana. 4. jūnijas ir prezentācijas termiņš jaunajiem pilotu projektiem, kā arī sagatavošanas darbībām. Te 17. jūnijas ir termiņš grozījumiem, 3. Eh, 3. septembris grozījumiem un pēc tam eh, septembra vidū tiek pieņemti ziņojumi ar, rez ar rezolūciju 29. septembrī balsojums budžeta komitejā 28. oktobrī plenārsēde un pēc tam samierināšanās 29. oktobrī līdz 18. novembrim. Es uzsveru pilotu projektu jautājumus. Šobrīd tādi ir trīs. Viena sagatavošanas darbība un divi pilotu projekti. Ir jauns pilotu projekts, kas eh, tiks īstenot šogad. Šīs komitejas programmās ir darbības muitai, kur šogad bija pieaugums salīdzinājumā ar 14. gadu budžetu un e, programmēšana daudzgada finanšu schēmai, kas paredzēta 16. gadam, arī ir pieaugums. Bet tas ir saistīts ar DFS, jo, kā jau es teicu, komisijas budžets tiks prezentēts 27. maijā par eh, programmu patērētājiem, tā ietilps trešajā kategorijā. Un arī šeit ir pieaugums 15. gadā attiecībā uz 14. gadu pieaugums, kurš pār 0,6 miljoniem eiro, un nākošajam gadam paredzēts pieaugums daudz gadu finanšu schēmas ietveros. Protams, šeit esmu, lai sniegtu informāciju, lai uzklausītu jūsu prioritātes, apzinoties to, ka ja iekļautu visu, ko pieprasa komisija, tad viena gada budžetā būtu vajadzīgs lielāks budžets, bet, kā jūs zināsiet, tas ir ierobežots, kas ir aptuveni 1% no nacionālā ienākuma, un to uh, ierobežo arī daudzgadu finanšu schēma. Tā ir informācija no manas puses, un tagad es vēlētos zināt, jūsu domas, lai varētu sagatavot vislabāko iespējamo budžetu. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētāja. Jūs uzskaitījāt šos trīs E, kas ir ļoti nozīmīgi. Pilots projekts pagājušā gada arī koncentrējās. Un Um, uz šiem jautājumiem, un es došu tagad vārdu otram referentam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Fernandeškungs. Es uh, runāšu ungāru valodā. Először is meg szeretném köszönni Fernandez úrnak, hogy... Jā, paldies. Sākumā vēlos pateikties Fernandes kungam par to, ka viņš ir ieradies pie mums uh, komitejā un ir informējis mums par svarīgākajiem punktiem, kas mums jau ir zināmi. Jo, kā jau tika sacīts, mēs iepriekšējā plenāra sesijā balsojām par to, kāda, kāda būs šī projekta struktūra. Ja atļausiet, vēlos par pašu struktūru sākumā pateikt kaut ko. Kā IMCO komitejas locekle, Man tomēr šeit kaut kas pietrūk šajā struktūrā, konkrēti iekšējā tirgus aspekts. Šobrīd mēs koncentrējamies it kā tikai uz investīciju plānu, tas ir galvenais jautājums, pie kur tiek strādāts, bet es vēlētos lūgt arī pilnībā neaizmirst citus tematus. Tie ir tie, kuri nodrošina ka ir izaugsme Eiropas Savienībā. Un tie ir jautājums, kas svarīgi saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību. Mums ir nepieciešams izmantot iekšējā tirgus potenciālu. Šis aspekts mums ir īpaši svarīgs visiem mūsu komitejas locekļiem. Vēl jau vairāk eh, tādēļ, ka pats iekšējais tirgus ir ļoti svarīgs. Un tas ir, tā ir būtiska politiskā joma mums visiem, un tam tā būtu arī jāpaliek. Arī tas ir svarīgs ekonomikas izaugsmē. Bet tam mums ir nepieciešams spēcīgs integrēts iekšējais tirgus. Un šim iekšējam tirgumam ir jātiek pabeigtam. Un tagad pie mūsu prioritātēm. Viena no vissvarīgākajām prioritātēm pats par sevi ir patērētāji tiesību politika, kas ir visas Eiropas Savienības viena no politikas jomām. Mēs uzskatām, ka šiem mērķiem mums ir nepieciešami pietiekami līdzekļi, un tādēļ priecājamies, ka šeit būs līdzekļu palielinājums. Esam pārliecināti, ka mums ir nepieciešams tāds budžets, ar kuru var nodrošināt, ka patērētāju uzticēšanās eh, tiek palielināta. Un ka patērētāji var, tikt, var būt pārliecināti, ka viņu intereses tiks aizstāvētas. Ir jāatvēl nepieciešamie līdzekļi arī e, inteliģentai un e, ilgspējīgai izaugsmai un nodarbinātības veicināšanai. Nākamā prioritāte - muitas savienība. Cīņa ar krāpniecību. Lai sekmīgi darbotos šajā jomā, mums iespējams nepieciešams lielāka līdzekļi. Kāpēc es īpaši pieminu krāpniecības apkarošanu? neesmu pārliecināta, ka tur, kur ir pieminēta muitas savienība, ar to ir iekļauta arī krāpniecības apkarošana. Mēs, es uzskatu, ka mēs uh, varētu finansēt vienotā tirgus fórumu mums, kam ir nepieciešams papildus finansējums. Es vēlos pieminēt vēl vienu prioritāti, tā ir atsevišķa platforma ODR. Tas ir eh, tiešsaistes strīdu risināšanas platforma, daudzvalodu instruments, kas būtu labi piemērots risināt eh, domstarpības eh, ar šādu mehānismu palīdzību. Un tik tiešām, ja ir kādas problēmas iegādājoties vai pārdodot preces vai pakalpojums iekšējā tirgu, tad šādas eventuāls domstarpības varētu bez lielām problēma, problēmām atrisināt. Esmu sastādījusi arī projektu kalendārajam plānam Māja sākumā šo projektu mēs eh, apspriedīsim komitejā. Un tad, eh, protams, arī vēl detalizētāk apvainīsimies ar viedokli par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies, eh, paldies mūsu referentei! Vai kāds no ēnu referentiem? Dens vēlas, vēlas, vēl kāds varbūt? Nē, tad Den lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi. Mūsu princips par budžetu ir vienmēr viens un tas pats. Mēs neatbalstīsim izdevumu palielināšanu vai jaunus pilotprojektus, ja netiek pierādīts, ka tas ir absolūti nepieciešams. Un, e, ja mēs nevaram atrast ietaupījumus citur e, budžetā, mēs nevēlamies tērēt naudu, e, naudu pašu tērēšanas pēc, ja tā ir nodokļu maksātāja nauda. Mēs, protams, izskatīsim jautājumu par izmēģinājumu projektiem, bet prasīsim šeit līdzīgas samazinājumus kā citās budžeta daļās. Budžets ir tāds, ka ja nauda netiek izmantot, netiek zaudēts. Šeit nav runa par papildus līdzekļu pieprasīšanu Es to līdz pagājušam gadam vēl nesapratu, bet eh, tā ir daļa no naudas, eh, un ja iekšējais tirgus to nepra, neprasīs, eh, tad tas aizies citām jomām. Tagad varat papildināt. Jā, protams, bet ja neviens nepieprasa to, ne tikai mēs, bet arī citi, tad tad nauda naudas vairs nebūs, un tad daudz inovatīvās lietas nevarēs paveikt. Es saprotu pa, pa, pamatojumu, ja es negribu nekādus izmēģinājumu projekts, un tas ir saprotams, bet šajā komitejā mums ir nopietni jāuzsver savi pienākumi, pieteikties uz līdzekļiem, kas var dot mums kopēji, mūsu interesēs eh, šādus kopējus mērķus sasniegt. Kas vēlēs runāt, Koelijukums? Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos eh, atzinīgi novērtēt Fernandeša kunga priekšlikumus. Piekrītu mūsu referentes sacītajam. Es domāju, ka mums ir labi saprast arī to, ka budžeta komitejas eh, eh, budžeta komitejas referents uzsvēr šos 3E, kas ir ļoti svarīgi. Es neatceros, eh, kad ir bijis gadījums, ka budžeta komitejas referents ir bijis viensprāts ar mūsu idejām. Tāpat es vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešams eh, turpināt izmēģinājumu projekts un sagatavošanas pasākums. Kā jūs pareizi norādījāt, tas jau ir iekļauts mūsu gada budžetā eh, digitālajā laikmetā aizsargāt patērētāju tiesības. Tas ir labs piemērs tam, kur mēs varam kaut ko reāli sasniegt runājot par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas pasākumiem, mēs nerunājam par lielām summām, bet gan par nelielām summām tur, kur mēs varam kaut ko reāli sasniegt. Tā kā Fernandeša kungs sacīja, mums līdz 4. jūnijam ir iespēja nākt klājā priekšlikumiem 2016. gadam šim jautājumam. Bet es vēlētos uzreiz arī pateikt, Mums nevajadzētu aizmirst izteikt eh, eh, priekšlikumus patērētāju tiesību, patērētāju aizsardzību jomā. Tas ir kaut kas, kas ir jāuzsver. Un, manuprāt, tai noteikti jābūt prioritātei arī 2016. gadam. Paldies! Paldies par komentāriem! Vai vēl kāds no kolēģiem vēlas izteikties? Neredzu šobrīd. Vai komisija vēlas izteikties šobrīd par šo jautājumu? Nē? Man lūdzu uzdot šo jautājumu. Vai uh, referentiem ir kas sakāms, Fernandes kungs? Oui, je veux remercier. Pateicos kolēģiem par viņu sacīto. Vēlos uzsvērt referents paveikto darbu, kurš ir krietni pavirzies uz priekšu. Ir jāpatur prātā tas, ka Eiropas Savienības budžets, šeit nav runa par parlamentu, tas ir vēl mazāks, bet Eiropas Savienības budžets ir aptuveni 1% no uh, koprodukta. viens procents no IKP. Savienotās valstīs ir 20%. Un tas ir investīcija budžets. 94% no budžeta tiek atvēlēti investīcijām. Tikai 6% ir paredzēti administratīviem izdevumiem. Šis ir budžets ar pievienoto vērtību. Šis ir budžets kurš dalībvalstīs reizēm sasniedz 50% no valsts investīcijām. Un, protams, tas ir budžets, kurā mēs vēlamies, lai līdzekļi tiktu labi izmantot. To mēs vienmēr esam aizstāvējuši. Tāpat vis, ikvienam ir jāzina tas, kā neraugoties uz to, kā Eiropas Savienība, kas ir pagājusi uz 28 jau valstīm, ir iegūtas jaunas kompetences, tomēr budžets vēl aizvien ir ap eh, šo 1% no IKP. Budžets var palīdzēt. Esmu, piemēram, Eh, referents Junker, par Junkeru plānu, un viens no mērķiem ir stiprināt eh, iekšējo tirgu. Pour, uh, eh, numerique, sur... Un jā, mēs vēlamies arī uh, pabeigt uh, ar uh, iesāktās harmonizācijas un atbalstu politikas patērētāju aizsardzībai. Tas viss ir svarīgi iekšējiem tirgumam. Dažkārt tiek aizmirsts, ka ir 500 miljonu potenciālo patērētāju. Un eh, muitas savienībā, kur um, arī ir ieņēmumi, kas ir nozīmīgi parlamentam. Tāpat cīņa pret skrāpšanos ir jāpadara par prioritāti. Iespēja veidot platformas eh, strīdu noregulēšana jau jāskatās, vai tas ir iespējams patērētāju programmu ietvaros. Šajā etapā nevar pateikt, cik eh, liels būs skaitlis šajā programmā. Tad, kad es runāju par darbībām muitai, tas bija paredzēts finanšu Mm, eh, schēmas ietvaros 71 miljonus eh, un patērētāju aiz eh, programmai virs 20. Tagad mēs gaidīsim komisijas priekšlikumu un skatīsim, kā darbojas abi pilotu projekti un sagatavošanas darbība, kas uzsākta. Paldies jums par atbalstu informāciju, par jūsu prioritātēm, kuras atbilst tām, kas tiek atbalstīta ziņojumā. Un domāju, ka mēs tiksimies, ja tas neizdosies fiziski kādā komitejā, tad tas notiks caur jūsu atzinumiem, grozījumiem, ko jūs pieņemsiet. Paldies! Paldies, Fernandeša kungs, par mūsu komitejas apmeklēšanu termiņi 24. aprīlī nosūtīt tulkošanai, 6. 7. mēs simko, grozījuma termiņi 12. maijā, balsojums simko 4. jūnijas E, mēs apstiprināsim pilotu projektus. Un 17. E, jūnijas ir iesniegšanai budžetam. Un paldies, Fernandeša kungs, mēs varam pāriet pie darba kārtības pēdējā punkta, kas ir ziņojums par tiešniecību ar uh, izstrādājumiem no roņiem. Referents ir Buzoikungs, došu vārdu viņam. Paldies, Stailers Skols. Vispirms vēlos pateikties kolēģiem ēnu referentiem, personālam un info sekretariātam par paveikto darbu pēdējo nedēļu laikā un par to, ka mēs varējām strādāt saskaņā ar mūsu termiņiem. Vēlos pateikties koordinatoriem, IMCO um, priekšsēdētājiem, lai varētu kalendārus pieņemt uh, un attiecīgi koriģēja darba kārtības. Iesākšu ar personisku raksturu piezīmi, norādot to, ka uh, man bija tikšanās ar NVO, Dānijas parlamentu pārstāvjiem, Grenlandes pārstāvjiem un uzskatu, ka Injo, Inuitu un citu iezemošu Eh, medības neapdraud roņu populācijas, ja tās nenotiek eh, komerciāliem mērķiem. Inuiti medīja roņus, eh, lai varētu uzturēt savas ģimenes. Viņu dzīvesveids ir vienkāršs, pieticīgs, viņi ir nodarbojušies ar roņu medībām gadsimteņu garumā, tā ir daļa no viņu kultūras mantojuma viņi respektē dzīvnieku labturību, un nekad nav bijis, eh, bijusi runa par to, ka tie varētu medīt roņu mazoļus. Likumdošanas priekšlikuma mērķis ir ne tikai tehnisks ziņojums, jūs redzēsiet, ka tas arī ir ar zinām politisku svaru, un tā mērķis ir ieviest PTO ieteikumus un nolēmumus, kas pieņemts pagājušā gada jūlijā attiecībā uz pamatnoteikumiem no 2009. gada par tirzniecību ar oņu produktiem. Tāpat tas nosaka juridisko bāzi, lai regulu 727 no 2010. gada saskaņot ar šiem nolēmumiem. Komisija ir iesniegusi priekšlikumu saskaņā ar PTU nolēmumiem un ieteikumiem, kā jau tas ir prezentēts. Es apsveicu komisijas priekšlikumu saskaņot esošo likumdošanu ar PTO noteikumiem un ieteikumiem un Vēlos viņam pateikties par sadarbību un dialogu. Tāpat norādu, ka priekšlikums nāca no komisijas puses ar zināmu novēlošanos. Turklāt pat, ja nenotiek ietekmes izpētes, tomēr, kā norādīts 7. pantā esošajā likumdošanā, paturēt prātā to, ka jaunās regulas mērķis ir ieviest PTO ieteikumus attiecībā uz 9. gada noteikumiem par tirsniecību ar izstrādājumiem no roņiem. Es eh, gribētu zināt ēnu referentu viedokli un komisijas viedokli vai jaunu iz, eh, izņēmumu veids būtu viņams un es uz, eh, nebūtu pret PTO MVU noteikumiem. Es aicinu ņemt vērā it īpaši tiesības invitiem un citiem ieziniešiem uz pašnoteikšanos, tāpēc es grozīju priekšlikumu, lai pasvītrot to, ka roņu medības ir viņu kultūras un identitātes neatņemama sastāvdaļa, e, ir nozīmīga viņu izdzīvošanai, nodrošina uzturu, saglabāsošās eh, esošās kultūras tradīcijas. Ar juridiskā dienestā palīdzību es sakārtoju nebilstību starp pantu 3, 5, 35 un 32. Es uzskatu, ka komisijai daļai jāpieņem uh, deleģēti akti, lai ierobežoti ro, izstrādājumi no roņiem e, e, tirgu ierobežošanu tikai tad, ja ir ap, e, apliecinājums tam, ka nomedīto roņu daudzums vai tirgu pieejamo izstrādājumu daudzums apliecina, ka medības ir notikušas komerciālos mērķos. Varētu būt nereāli noteikt, kad ir notikusi eh, pārēja no eh, pārēja uz komerciālām medībām. Un domāju, ka tas varētu radīt e, grūtības kanādiešu pusē un var to uz, var tikt uzskatīts par diskrimināciju. Tāpēc uzskatu savu, ka vajadzētu pārformulēt tekstu šādā veidā, ka medības notiek ņemot vērā dzīvnieku labturību. Jaunais pāns 5a attiecas uz vajadzību pietiekami informēt pilsoņus attiecībā uz tirgu laistām precēm, eh, ka tās ir ar legālu izcelsmi. Tāpat arī apziņas eh, kampaņas varētu notikt saskaņā ar patērētāju programmas regulas otro mērķi. Es piedāvāju to nevis roņu produ, iz, izstrādājumiem no roņiem, bet patērētājiem, lai tie apzinātos, kas ir un kas nav legāls. Noslēgumā vēlos sacīt, ka septītā panta grozījuma pamats ir ir tāpēc, ka uzskatīju, ka process nebija pieteikams. Es uzskatu, ka gala ziņojumā komisijai ir jāizvērtē it īpaši ietekme uz e, invitu un citu iezemiešu kopienu tiesībām, tiesībām uz uzturu ienākumu un kopienas dzīvesveidu uzturēšanu. Un visbeidzot, lūdzu kolēģi, sēnu referentus un arī pārējos, kas ir, ir ieinteresēti šajā jautājumā, paust savu viedu, atbalstīt manu viedokli un arī darīt zināmas savējos. Viedoklis paldies priekšsēdētāji, paldies Būzojkungs, un tagad mēs varam uzrunāt ēnu referentus. Un e, pirmais ēnu referents no sociāldemokrātiem Kristēl Šeldi uh, e, Mozerē. Es runāšu dāņu valodā, un šoreiz es to darīšu. Jeg vil øh, gerne starte med at sige, at da øh, vi... Paldies. Es vispirms vēlos teikt, ka tad, kad mēs uh, strādājām pie aizlieguma noteikšanas attiecībā uz roņu izcelsmes uh, produktu importu un eksportu 2008. gadā, es sociāldemokrātu grupas vārdā biju referende par šo jautājumu. Un e, mēs uzskatījām, ka labi ir aizliegt šāda veida roņu medības, aizliegt roņu mazuļu medības ar rungām. Un tāda ir arī joprojām sociāldemokrātu nostāja. Bet par ko mēs diskutējam šodien? Kā referents norādīja, uh, kā mēs domājam par to, kā labāk uh, īstenot uh, PTO lēmumu, un mēs esam likumdošanā noteikuši izņēmumu inuītiem. Es vēlētos uzsvērt to, ka šāda veida medības, ar ko joprojām no, eh, nodarbojas inuīti, nerada nekādas problēmas. Un tādēļ, reaģējot uz PTO lēmumu, mums ir jāņem vērā tās fakts, ka inuīti un citas a, ah, pamat tautas a, eh, pārtiek no roņu medībām, un ir jānodrošina šāda iespēja arī nākotnē. Šāda. Protams, ir jāraugās, lai tiktu ievērota dzīvnieku labturības standarti, kā to norāda PTO, un arī Greenpeace ir atzinuši, ka mm, inuītu medību metodes uh, atbilst dzīvnieku labturības prasībām un ir ilgtspējīgas. Tādēļ um, Eiropas parlamenta atbildē ir jāpārēdz uh, joprojām uh, tas, ka šāds uh, izņēmums tiek paturēts spēkā un ka tas tiešām ir izņēmums un ir jānodrošina arī, lai inuiti joprojām varētu ar šīm medībām nodrošināt savu eksistenci. Es atbalstu vairākumu no referenta iesniegtiem grozījumiem. Manuprāt, ir iespējami grozījumi arī grozījumos, nu, sestajā grozījumā. Uh, es domāju, ka varētu iekļaut stingrāku formulējumu. Mums ir jānodrošina pieklājīgs izņēmums šai gadījumā, kas ir atbilstoši definēts. Un tādēļ ir detalizēti jānorāda, kad eh, roņu medības ir atļaujamas un kad nē. Un es domāju, ka tas ir jādefinē vēl precīzāk nekā to ir izdarījis referents. Protams, ir arī mm, problēmas, ja mēs eh, vēlamies eh, atteikties no roņu medībām Eiropā. Tad mums ir jāizteno PTO lēmums, bet jāņem vērā arī situācija Baltijas jūras reģionā kur ir jādomā par resursiem un to apsaimniekošanu. Un jāizvērtē, kā tas viss darbosies praksē. Es pilnībā atbalstu prasību, lai komite, komisijas atvainojas veic ietekmes novērtējumu par to, kā šīs tiesību akts ietekmēs situāciju. Un es arī uzskatu, ka mums ir jāizvērš informācijas kampaņa, paskaidrojot pilsoņiem, ka roņu ādas, kuras ir iegūtas no inuītu nomedītiem dzīvniekiem, pilnībā atbilst dzīvnieku labturības prasībām. Es domāju, ka sadarbojoties mēs spēsim ievērot gan noteikto termiņu, gan arī sagatavot labu dokumentu. Paldies, tagad vārds uh, ECR ēnu referentam. Paldies priekšstādātāji, pateicos arī referentam, ka viņš piekrīt strādāt pie šā sarežģītā jautājuma. Grafiks ir ļoti saspringts un jūsu projekts ir ļoti labs šim atzinumam, tajā ir iekļauti svarīgākie punkti. Uh, ECR grupas uzskats ir tas, ka mums ir jāievēro uh, PTO noteikumi ne tikai šajā gadījumā, bet arī citos tirzniecības uh, jautājumos. Tālāk par detaļām. Tātad trešais grozījums, trešajā apsvērumā komisijas teksta svītrojums. Uh, komisija norāda, ka nav humānas uh, metodes uh, roņu um, medībās. Nu, es piekrītu, ka, ka šādas humānas metodas tiešām nepastāv, un mēs to jau uh, savulaik ļoti detalizēti apspriedām, kad šī regula tika pieņemta. Nu, joprojām tas tā ir, ka šādas humānas metodas nepastāv, bet PTO pie mums arī nav vērsusies um, šai punktā. Es at, mēs atbalstam uh, izņēmuma pared noteikšanu inuītiem, jo uh, Eh, šai kopienai ir jāspēj eh, pelnīt savu iztiku no roņu medībām, tas ir svarīgi. Un eh, mums ir jānodrošina tālāk izņēmums jūras resursu apsaimniekošanai. Nu, šeit jau situācija ir sarežģītāka. Tātad sākotnēji tā šis punkts tika uh, iekļauts kompromisā, jo pretējā gadījumā aizliegums nebūtu gūst nepieciešamo politisko atbalstu. Tomēr PTO lēmums ir ļoti skaidrs, ka mums ir jāatsakās no šā izņēmuma. Un man ir jautājums, vai mums ir kādas manevrēšanas iespējas šajā jautājumā? Nu, jāpilda ir PTO lēmums, bet jāizvērtē manevrēšanas iespējas. Un jautājums komisijai, kā tā izpildīs savas pilnvaras attiecībā uz komercmedību izņēmumiem, raugoties, lai nenotiktu nekādi pārkāpumi. Mm. Kopumā es arī atbalstu to, kas tika teikts par informācijas kampaņu, ja tikai spē, spējam ierobežot uh, paredzēto finansējumu šādām kampaņām. Mēs varētu arī nāk klajā ar dažiem ierosinājumiem, bet esam gatavi cieši sadarboties ar referentu un ēnu referentiem. Paldies, Dalton. Kung, tagad uh, vārds liberāļu pārstāvēja. Vēlos pateikties eh, atzinuma autoram par ļoti labi sagatavoto dokumentu un par veikto darbu. Tika pieminēts, ka jūs tikāties ar Grenlandes un Dānijas parlamenta delegācijām. Jūs eh, lūdzāt izteikt eh, komentārus par šo projektu. Mūsuprāt, jūs esat panācis labu līdzsvaru. Tātad no vienas puses mēs raugāmies uz to, kā pildīt PTO lēmumu, un no otras puses eh, respektēt noteiktos izņēmumus, ir īpaši attiecībā uz inuitiem. Jūs jautājat mūsu jautājumu par jūras resursu apsaimniekošanas eh, izņēmumu, jeb MRM izņēmumu. Nu, es uh, gribētu jautāt, vai šis MRM būtu pilnībā jāsvītro vai jāsaglabā šai uh, tekstā. Nu, man uh, tas šķiet dīvaini un amorāli ja mēs nonākam situācijā, ka patiesībā roņus medīt drīkst, piemēram, Baltijas jūrā, bet tāpat laikā e, šis nomedītājs ronis ir jāiznīcina. Kaut gan mēs tāpat laikā aizliedzām izmest jūrā nozvejotās zivis atpakaļ, un tāpat laikā mēs tā rīkosimies ar nomedītiem roņiem. Šeit ir pretruna. M RM. Jautājums ir skatīts Inta atzinumā. Un es vēlētos arī, lai mēs nodarbotos ar šo izņēmumu. Kā jau es norādīju, šis uh, dokuments uh, par uh, inuītu izņēmumu ir ļoti labs un mums ir jāsaglabā inuītu kultūra un medību tradīcijas. Es pilnībā tam piekrītu. Un es arī vēlētos jūsu teikto par uh, sabiedrības informēšanas kampaņu Tas nenozīmē, ka ir runa par kaut kādu roņu izstrādājumu, reklāmu vai pub... bet uh, mērķis ir gluži vienkārši tāds, ka ir jāskaidro, ka inu, inuīti drīkst uh, medīt roņus un ka šie izstrādājumi nav aizliegti Un tas ir galvenais šīs informācijas kampaņas mērķis. Tāpat ļoti labi, ka atzinuma autors uzsver, ka komisijai ir jāizvērtē regulas uh, ietekme, jo mēs noteikti visi zinām, cik liela ietekme ir bijusi šim aizliegumam un Eiropas Savienības regulai, uh, it īpaši Grenlandē, uh, kā tas ir ietekmējis inuītu dzīvi. Tātad šāds izvērtējums ir nepieciešams. Vēlos pateikties atzinuma autoram par lieliski veikto darbu un esmu gatava sadarboties ar viņu un citiem ēnu referentiem arī turpmāk. Tagad vārds zaļajiem šķiet, ka nav neviens no goe ēnu referentiem. Nu tad vārds Dirāna kungam. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Nu, es gribētu pārorientēt šīs debates, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Tātad eh, jautājums par dzīvnieku labturību ir skaidri risināts, un mēs jau iepriekš esam atzinuši, ka nav humānu uh, uh, roņu nogalināšanas metožu. Šādas metodas nepastāv. Es vēlos pateikties atzinuma autoram par veikto darbu un norādīt, ka nevajadzētu izmantot regulas pārskatīšanu balstoties uz PTO prasībām, lai atsāktu debates un pārskatītu punktus, par kuriem jau ir pieņemts lēmums un panākta vienprātība parlamentā. Kas attiecas uz mums? PTO uzdod divus jautājumus attiecībā uz diviem izņēmumiem. Par vienu izņēmumu mēs piekrītam uh, komisijas viedoklim un PTO, tātad par šiem jūras resursiem šeit nekāda pamata nav saglabāt izņēmumu, bet runājot par inuītiem, manuprāt, valda vienprātība par to, ka nu, mēs nekādā gadījumā nedrīkstam apdraudēt šīs tautas iespēju sev nodrošināt iztiku. Nu, tas ir pašsaprotam arī no humānā, humanitārā viedokļa. Bet tāpat laikā, kā to prasa PTO un arī kā komisija to uh, norāda, tātad mums ir jāatrod līdzsvars starp iztikas nodrošināšanu no vienas puses un uh, Uh, cīņu pret nu, ļaunprātīgu komercdarbību no otras puses. Tātad tas ir galvenais, kas mums šeit ir jāpanāk. Un mēs uh, atbalstām atzinumu autoru, uh, norādot, ka šeit ir jāsaglabā aizliegums un jāparedz izņēmums tikai attiecībā uz inuitiem un viņu iespēju nodrošināt savu iztiku. Paldies, EFDD vārdā Marko Zūli. Paldies, priekšsēdētājiem. Pilnībā piekrītam šim priekšlikumam stiprināt aizliegumu komercializēt eh, noroņiem iegūtus produktus, jo šāda tirzniecība ir nežēlīga, mēs nevaram to neņemt vērā. Tā vardarbība, kas tiek īstenota, lai nogalinātu roni, tās ir neaprakstā. Mēs esam esmu redzējis ar harpūnām nogalināt šrūnu mazu eh, ļus, kuriem dažkārt tāda tika nodīrāta, kamēr vēl viņi ir dzīvi. Šie aspekti jāņem vērā. Civilizēta sabiedrība nevar pieļaut šādu attieksmi. Jāapzinās, ka šie eh, izstrādājumi ļoti bieži tiek eh, tirgoti nelegālos tīklos. Tas nozīmē, ka tie dot peļņu ne tikai krāpniekiem, bet arī organizētajai noziedzībai. Tāpēc uzskatu, ka parlamentam un dalībvalstī ir jādara viss iespējamais, lai šāda veida prakse tiktu uh, bargi sodītā. Paldies, paldies! Esam uzklausījuši ēnu referentus un laimīgā kārtā mums ir um, Borman kungs eh, pie mums no, jo viņš ir pārstāvējis arī Ziemeļu parlamentā, valstu parlamentārajā sanāksmē. Jūsu vadītās komitejas viedokli. Paldies! Es runāšu dāņu valodām. Šis temats ir nodarbinājis daudzus, um, taiskaitā deputātus, tādēļ ir radušies arī daudz pārpratumi. Es um, vēlos pateikties jums par iespēju un izklāstīt jums par septīto starp parlamentāro Ziemeļvalsts sanāksmi, kas to tika Briselē martā. Viens no tematiem šajā sanāksmē bija viedokļa apmaiņa par notikumu attīstību, piedaloties trim Ziemeļu valstu partneriem Farēru salām. Uh, Grenlandei, Dānijai un roņu medību jautājums tajā tiks skatīts, tāpat kā klimata pārmaiņu jautājums par roņu, no roņiem iegūtiem izstrādājumiem runājot. ir jānorāda, ka regula par tirzniecību ar noroņiem iegūtiem produktiem ir bijusi ar uh, negatīvu ietekmi uz inuitu dzīvi Grenlandē. Tāpat arī tika norādīts, ka tirgus no roņiem iegūtiem izstrādājumiem ir krietni samazinājies, neraugoties uz izņēmumiem, kas ir piešķirti. Grenlandes pārstāvji norāda, ka roņu medības ir nopietna sastāvdaļa no Grenlandes kultūras ar eh, senām saknēm. Mēs nedrīkstam aizmirst, kā regula ir devusi negatīvu e, tēlu Eiropai, tāpat e, tika demonstrēta filma, kurā ir arī parādītas humānas nokaušanas metodas un ir paustas bažas par sekām PTO lēmumam kas ir pieņemts Kanādas vadībā, Eiropas parlamentā, deleg, tiek aicināts domāt par atšķirīgiem veidiem medībās, otrkārt par resursiem arstikā un treškārt par to, ka jānodala roņu medīšanas veids Grenlandē un Kanādā un arī jāsalīdzina ar vaļu medībām. Vārdus sakot, šie jautājumi ir jānodala tad, kad mēs runājam par roņu medībām. Tālāk par citiem darba kārtības jautājumiem sadarbību, Arktikas sadarbību un cīņu pret klimatu pārmaiņām. Mēs visi cenšamies piekrist tam, ka mums ir jāsagatavojas Parīzes klimata samitam un arktiskās pasaules daļas vismagāk ir skārušas klimata pārmaiņas. Paldies! Paldies! Tas bija ļoti interesants stāstījums. Dodu vārdu Nilsen kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu par. Um, to, kas notiek netālu no mūsu valsts par roņiem un par jūras resursu noturīgu pārvaldību. Manuprāt, komisija nebūtu nav ņēmusi vērā ziemeļu valstu intereses, nav ņēmusi vērā to, ko mēs vēlamies, un arī to specifisko situāciju, kas attiecas uz ziemeļu valstīm uh, ap Baltijas jūru. Ir jāparedz iespēja novērst zaudējumus piekrastes veļā, ir um, roņu populācija ap 32 tūkstoši, tāpat uh, delar av fiskebeståndet i Östersjön. Och vi... Tāpat ir apdraudējums zivīm Baltijas jūrī. Mēs redzam, ka var pastāv līdzsvar trūkums jūras resursu pārvaldībā, un tas viss neatbilst divsaimniecības politikai. Kāda ir problēma? Vispirms jānorāda, ka jāņem vērā e, ka atsevišķi jautājumi ir nacionālā kompetence, otrkārt mazliet šokējoši ir tas, ka jāapzinās, kas notiek uz vietas. Domāju, ka mēs varēsim rast kopīgu risinājumu un pilnīgi noteikti ir jārod veids, kā pārvaldīt uz vietas notiekošo. Mēs nāksim kā ar priekšlikumu, balstoties uz juridisku analīzi, kas ir sagatavota. Balstoties uz pētījumiem Zviedrijā, Jaunijā, Somijā un citur. Vai mums pastāv kāda manevrēšanas iespēja? Četras valstis, kur ir veiku, eh, veikt analīzi ar savu viedokli, bet komisija nevēlas to ņemt vērā. Mēs pilnīgi noteikti vēlamies, um, lai tiktu paredzēti mehānismi, kas nepieļautu zvejas prakses sag sagrozīšanu. Vai mēs vēlamies uh, pieņemt to, ko piedāvā komisija? Nav pietiekami ņemtas vērās atsevišķas atkāpes, Un pilnīgi noteikti mums ir jādomā arī par sabiedrības morāles jautājumiem. Mums ir jākoncentrējas uz to, ka šos dzīvniekus nedrīkst nokaut masveidā, ka tam ir jānotiek pienācīgā veidā. Mums ir jāsaskaņo arī esošās intereses. Pastāva um, dažādas manevrēšanas iespējas komisijai ir jāanalizē, kā šī lēmuma ietekmēs zvejniecību un medības ziemeļos. Mums ir jāpieturas pie PTO nolēmuma, bet nedrīkst pieļaut to, ka mēs graudjam nacionālās medību prakses, jo ir jāapzinās, ka daļa šo dzīvnieku tāpat tiks nokauti. Ir nepieciešama nopietna e, jūras resursu pārvaldība, izturieties pret to nopietni. Paldies! Anybody, uh, Šeit ir arī komisija, mēs varēsim uzklausīt viņus. Digitrade un DigiNV ir iesaistīts Mārtens Lukas. Mārtens, sveiki! un Hans Stilstrāns. Dodu vārdu komisijai tagad, lūdzu. Paldies, priekšsarētājs kundze. Labdien! Daži vārdi par mūsu pieeju PTO spriedumu īstenošanai, no kur mēs iedvesmojamies savā priekšlikumā, un tad pārēšu tālāk pie komentāriem sastībā ar MRM izņēmumu, pēc tam Inuit izņēmumiem. Uh, sadalīsim šo prezentāciju starp mums abiem. Vispirms attiecībā uz PTO spriedumu īstenošanu. Šeit ir ierobežot un tā ķirurģiska pieeja. Mēs eh, izņemam tikai to nekonsekvenci, ko PTO ir eh, konstatējusi. Ļoti ierobežot pieeja. To mēs varam trīs iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tāds, ka mums ir jāīsteno tas viss, ievērojot ļoti stingri noteiktu PTO termiņu līdz šī gada oktobrim. To apspriest un mainīt nav iespējams. Mums tas ir jāievēro, ja Eiropas Savienība vēlas, lai tiktu uzskatīts, ka tā ievēro savas starptautiskās tirdzniecības saistības. Otra lieta ir tā, ka PTO spriedumu īstenošana ir vienreizais pasākums. Tur viss ir pareizi jāizdara jau pirmajā reizē. To nevar darīt vairākos piegājienos, jo savādāk eh, sūdzību iesniedzēji vēlreiz jūs iesūdzēs PTO un būs atkal jauna spriedums. Tā kā viss pareizi iedara jau no pirmās reizes, un tas arī paskaidro, kāda ir situācija, kāda ir komisijas pieeja, mums ir jākonsultējas jau iepriekš ar iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu, ka mēs visu pareizi izdarīsim savā darbībā. Un treškārt, kāpēc šī pieeja ir ierobežota, tas izriet no tiesu spriedumiem. Mums ir jāizstāv mūsu akī, Un, ja mēs esam tikuši līdz aizliegu, eh, saistībā ar aizliegumu, sekmīgi atrasinājuši, bet ne izņēmumu gadījumā, nu, tad mums tas ir iespējams to tieši atrasināt arī. Jo savādāk, ja mēs būsim nekonsekventi Ženēvā, cenšoties aizstāvēt absolūti visu, tad mēs nevarētu rīkoties arī tur, kur mums viss ir kārtībā. Kas nebūtu loģiski mūsuprāt. prāt. Šī nav pirmā reize, kad Eiropas Savienība izvēlas e, šādā ierobežotā veidā īstenot PTO spriedumus. Tas notika pirms pāris gadiem, kad ķīnieši iesūdzēja mūs PTO par e, antidempingu pasākumiem. Mēs īstenojam to normu, kur ķīnieši panāca savu, spri savu spriedumu, un ne vairāk. Mēs eh, uzskatījām, ka nav nepieciešams to brīdi veikt eh, ietekmes novērtējumu, jo tas izriet no tiesiskā procesa. Eh, bija absolūti skaidrs, kas Eiropas Savienībā ir darāms, balstoties uz iepriekšējo tiesošanās rezultātu. Mēs sakam paldies referentam, ka viņš piekrīt šādai pieeja, tas atspoguļies viņa ziņojuma projektā. Paldies par to. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs solis, lai nodrošinātu atbilstību PTO prasībām atvēlētajā termiņā. Tad pāris vārdi par jautājumiem, kas attiec uz MRM izņēmumu. Viens no diviem izņēmumiem, kas ir jāskata. Mēs ierosinātu atcelt MRM grozījumu un grozīt inuīti izņēmumu. Atšķirības ar šīm divām pieejām izriet tieši no PTO sprieduma. PTO protestēja pret MRM izņēmumu, jo e, balstījās tieši uz pašu izņēmumu pastāvēšanas nepieciešamību. E, tas balstījās uz minimālas labklājības prasībām, tad nevar pieļaut, izņē, pieļaut izņēmumu viena veida uh, medībām un ne, nepieļaut otram tikai tāpēc, ka medības ir mazākas un nav uh, orientēts uz peļņu. Tas nav pietiekami pamatots iemesls, lai veiktu šādu nodalījumu. Kas attiec uz inuītu veiktajām medībām, tur ir atšķirība. Tur ir elements, kas saistīts ar iztikus iegūšanu, izdzīvošanu. Tad Tas, manuprāt, arī ir svarīgākais. Mēs nesakām, ka jūras resursu pārvaldība vai apsaimniekošana nav pietiekams svarīgs iemesls, bet vienkārši nav iespējams aizlieguma gadījumā atļaut e, izstrādājums pārdot, kas iegūt no šādas medības, bet arī bet aizliegt citus, e, citu produktu tirzniecību, kas izriet no komerciālu medībām. Mēs eh, neesam mēģinājuši mainīt šo MRM izņēmumu, bet eh, mēs eh, cenšamies tādu atrisināt šo dilemu, ņemot vērā, kāds ir šī izņēmuma veids. Un tagad dod vārdu Hansam par inuītu izņēmumu. Paldies! Paldies priekšsarātājs kundze, ka devāt iespēju izteikties arī komisijai. Vēlos vispirms sacīt, ka es pilnībā piekrītu mana kolēģa sacītājām par referenta ziņojumu. Man ir jāsaka jums paldies par to, ka esat pamatā pieturējušies pie tās pašas loģikas, kādu mēs centāmies iekļaut savā priekšlikumā, respektīvi censties saskaņot likumdošanu ar PTO spriedumu. PTO spriedums, un es koncentrēšos tikai uz vienu elementu no tā, ir atstājis mums manevrēšanas iespējas saglabāt eh, IC izņēmumu. Tas nebija viegli, mēs ļoti stingri par to cīnījāmies un esam spējuši šādu iespēju saglabāt un vēlētos arī to izmantot. Jo, kā jau daudzi sacīja iepriekš, mēs to uzskatām par pamatotām interesēm inuītu kopienai spēt medīt roņus atzīstot, ka tā ir neatņemama viņu kultūras un identitātes daļa un ļoti svarīgi viņu izdzīvošanai. To mēs esam iekļāvuši. Šādu mehānismu esam iestrādājuši e, likumdošanā un ceram, ka tas būs pieņemams saskaņā ar PTO spriedumu. Ir svarīgi uzsvērt, ka šādam izņēmumam ir jābūt izmantojumam un piemērojamam visām inuītu kopienam, lai kur tās arī būtu, Grenlandē, Kanādā vai kur citur. Mēs tāpat atzinīgi vērtējam to, ko referents sacīja attiecībā uz licencēšanu ko viņš uzskatīja retrospektīvi, ka tam nevajadzētu būt daļai no priekšlikumu. Mēs apstiprinām viņa minētos iemeslus, bet ja mēs tagad pārstrādājam mūsu regulu par roņiem, lai tā būtu savietojuma ar PTO, tad mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs nejauši kļūdas pēc radītu kaut ko tādu, kas ir tomēr diskriminējoši. No tā mums vajadzētu izvairīties, un tāpēc es atzinīgi vērtēju to, ko referents sacīja par šo jautājumu. Ar to priekšsēdēs kundze es arī noslēdzu savus izteikumus. Paldies! Došu vārdu referentam eh, noslēguma izteikumiem. Paldies, pavisam īsi. Paldies visiem kolēģiem par to, ko viņi sacīja. Es gaidu ierosinājumus labākai tekstu redakcijai vai citām idejām, kas padarīs šo tekstu vēl skaidrāku. Es atbalstu kopīgo viedokli, ka mums nav nepieciešams atsākt diskusiju, uh, Eh, šī diskusija jau tika veikta pirms vairākiem gadiem, bet tagad eh, vienīgais, kas ir jādara, ir jāsaskaņo likumdošana ar PTO lēmumu, lai neriskētu eh, saņemt vēl vienu tiesas procesu starptautiskā līmenī. Pavisam skaidri, es neatbalstu MRM izņēmumu. Daudzi juridiskie padomnieki, ar kuriem mēs apspriedāmies, uzskatīja, ka tas eh, būs pamats jaunam tiesas procesam un eh, tas nav vajadzīgs. Atbalstu Inuit izņēmumu, kā jau es sacīju. Un tik tiešām uzskatu, ka viņu veiktās medības ir pamatotas un tās ņem vērā dzīvnieku labklājību. Paldies kolēģiem! kuri skaidroja situāciju, pē, situāciju pēc aizlieguma un kāda ir situācija inuit po, e, populācijā, ka viņiem ir mazinājusies tirdzniecība, jo daudzi uzskatīja, ka tas ir e, nelegāli, un tad tāpēc es aicināju veidot informatīvos kampaņas, lai paskaidrotu, ka tā kā inuit kopienai tas ir atļauts un ka citiem tas nav iespējams eh, un atļauts Eiropas regulējumā. Līdz oktobrim tātad ir noteikti šis īsais termiņš, kad komisijai ir jāsagatavo izrietošie akti, un labākais veids eh, būtu jūlijā vai pat vēlākais septembrī balsojumu organizēt. Kalendārs ir ļoti saspringts, bet pēc visa paveiktā darba, visām tikšanām un šodienas apspriedas esmu ļoti pozitīvi un optimistiski noskaņots, ka parlaments paspēs paveikt eh, saulēcīgi šo darbu un centīsimies eh, apspriest pēc iespējas intensīvāk šo jautājumu ar padomu. Paldies visiem kolēģiem un ar nepacietību gaidu visus labos eh, priekšlikumus, ar kuriem tie nāks klajā. Paldies referendām, saka priekšsēdētāji, paldies ēnu referentēm. Grozījumiem termiņš ir 20. aprīlis, grozījuma izskatīšana būs 6.7. maijā, balsošana IMKO 4. jūnijā un plenārsēdē septembrī. Paldies kolēģiem, paldies visiem. Nākamā sanāksme ir 6. maijā 9.00. Paldies jums, paldies arī tulkiem!